Colleagues, I suggest we start, even if we're not very numerous. Piedāvāju sākt sanāksmi, lai gan uh, vēl visi nav ieradušies. Mēs sāksim ar darba kārtības apstiprināšanu, tad būs priekšsēdētāju paziņojumi un koordinatoru sanāksmes eh, rekomendāciju apstiprināšanu. Eh, mēs neizskatīsim ceturto darba kārtības eh, punktu par starptautisko aizsardzību, ziņo referente Gijomas kundze, un to mēs, par to mēs runāsim nākamajā Libes sanāksmē. Tāpat arī balsošana par atzinuma uh, projektu tiks uh, pievienota kā 16. B punkts, kas tiks izskatīts steidzamā kārtībā. Un tās attiecas centrālu, Eiropas centrālo banku un uh, vienotu pāraudzības mehānismu. Vai mēs varam apstiprināt darba kārtību ar šīm, šiem papildinājumiem? Ja jā, tad es vēlos, lai aicinātu jūs atbalstīt eh, šādus eh, referentu kandidatūras. Tors, Nils Tors. Nils Torste. European Refugee Fund, the European Return Fund and the European Fund for the Integration of Third Country Nationals and the co-financing rate of the External Borders Fund for certain member states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 until the end of tomorrow's meeting, I understand. <laughs> so I don't need your endorsements uh, just yet. So, as the... Līdz, nākam, līdz nākamās rītdienas sanāksmes beigām. Gemas kundzes ziņojums tiek atcelts līdz nā, nākamajai sanāksmei, un tas uh, nozīmē, ka mēs izskatīsim piekto darba kārtības punktu par uh, Eh, migrantu eh, integrāciju un tā ietekmi uz eh, sociālās drošības koordinēšanu. Grozījums var iesniegt līdz 23. novembrim, 2012. dienā, un aicināšu referentu iepazīstināt mūs ar savu ziņojumu. Lūdzu. Dus wij werden gevraagd als uh, commissie. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos norādīt, un tātad, ka mēs kā Libe atbildīgi komiteja, um, piedošana, mēs neesam atbildīgi komiteja, bet mums ir jāskata atzinums. Tātad mēs runājam precīzi par integrācijas jautājumiem, par to, kā tad izdodas migrants vai neizdodas integrēt darba tirgu un ko tas nozīmē darba dalībvalstīm un tās ietekmes darba tirgu un sociālo nodarbinošanām koordinācijas procesām. Nu, pirmkārt, es pastāstīšu nedaudz, kā vispār esmu veidojis šo savu sagatavotu atzinumu, kā šī pamat doma. Galu galā, ir lietas, par kurām mēs daudz nerunājam. Dokumentos mēs bieži vien izvairāmies norādīt uz konkrētām lietām. Mēs vienmēr runājam par migrāciju, integrāciju visu tā plašākajā nozīmē. Bet tagad ir pienācis tieši runāt par konkrētām problēmām. Pirmkārt, vai ir pietiecīgi un iespējas uzņemt šādus migrantus? cik liela mūsu apsardzības kapacitāte. Galu galā mēs tātad arī konstatējam, ka daudzās dalībvalstīs, arī vecajās dalībvalstīs, ir reāls problēmas ar migrantu uzņemšanu. Ir ārkārtīgi daudz personas, kas ierodas no Eiropas Savienības uh, dali, kaimiņiem, tātad uh, ārpus Eiropas Savienības un ierodas, lai dzīvotu dalībvalstīs. Un tas ir liels izaicinājums nodrošināt viņā nepieciešamās dzīves vietas un darba vietas. Vienam paskatīsimies uz Briseli. Briseli. Paskatīsimies apkārt. Jums ir skaidri redzams, ka problēmas pastāv. Un problēmas nekur nepazudīs. Ļoti daudz personas ir ieradušās šeit, lai gan viņiem īstenībā te nebūtu īsti ko nemaz gaidīt. Nav viņiem pārliecības, ka viņiem būs arī darbs. Tieši tāpēc es arī saku to savu atzinumu. Pirmkārt, ja persona ierodas, viņam jābūt pārliecība, ka viņam būs darba vieta. Tas pirmkārt jāsaprot bieži vien personas, kas ierodas dalībvalstīs, vienkārši visu laiku balstās uz mūsu tiesību principiem, ģimenes atkal apvienošanas principu, piemēram, un līdz to ienāk Eiropas Savienībā, bet neizmanto iespējas, kā būtu īstenībā veidot dzīvi savā valstī. Un sanāk, ka mēs uzņemam personas, kurām īstenībā nav nekāda reāla pamata domāt, ka viņi varēs attīstīt karjeru un vispār atrast kādu darbu. Un līdz ar to rodas milzīgas sociālās problēmas, mēs veidojam arī dzīvošanai geto, un tam ir milzīgas citas sociālās problēmas. Īpaši, ja personām vispār nav izglītības vai ļoti primitīva izglītība. Tātad personas, kas ir migrācijas izcelsme, vēlāk arī nespēja, protams, attīstīt savu īsto sabiedrībā vietu. Bieži vien tas rada milzīgas sociālās integrācijas problēmas. Jau pirmajā, protams, arī viedokļa apmaiņā mēs vēl norādām, ka ir jānošķir legālā un nelegālā migrācija. Nelegālā migrācija, nu, cilvēkiem taču jāapzinās, ka viņi nevar reiķināties tieši tādu pašu attieksmi, kā to bauda personas, kas ierodas legālā veidā. Galu galā tā ir pašu dalībvalstu politika kas var izvēlēties, kādā veidā tad viņš reaģē uz šādu situāciju. Un mēs uzskatām, piemēram, ka tiek sirdušies nelegāli, nu, ka viņam te nav ko cerēt, ka viņam ir jādodas atpakaļ. Viņus arī var izraidīt. Bet, nu, es saprotu, ka šādāms arī tad mums tālāk būtu jānovies sociālo lietu komiteju. Paldies. Bronsa kungs ir pirmais. Viņš pieteicies izteikties. Right, um... <clears throat> Kā klasa kungs jau norādīja, sabiedrības novecošana Eiropas Savienības dalību valstīs bieži tiek izmantots kā attaisnojums migrācijai. Kādēļ sabiedrība noveco? Protams, tādēļ, ka dzīves ilgums kļūst lielāks, eh, kas, protams, ir iepriecinošie, jūs nu, esat, piemēram, manā vecumā. Eh, tomēr samazinās arī dzimstība, un tas ir vēl viens iemesls, kādēļ dzimstība samazinās. Uh, tas ir valstu un Eiropas Savienības politi eh, īstenotās politikas dēļ. Ļoti bieži ir arī eh, dzimuma balstītas baģeres darba vietās, un tad bieži ir tādas netiešās sekas, kas eh, samazina dzimstību. Bieži vien īstenotā politika, kas samazina dzimstību, varētu, to, to varētu pārveidot Un eh, reizēm tiek uzskatīts, ka pietiek eh, palielināt cilvēku skaitu. Eh, varbūt mums vajadzētu nodrošināt Eiropas Savienības pilsoņiem izglītības iespējas, lai nodrošinātu šo papildu darba spēku. Komisijas 2010. dokumentā, kas saucas Eiropa 2020, 10. Eh, lapas pusē ir minēts, ka Eiropā ir ļoti daudz stipro pušu, kas mm, Eiropa balstās uz eh, cilvēku talantu un spējām. Eiropa, Eiropai, uh, Eiropa īstenot tādu, tādu politiku, kas bieži vien, uh, bieži vien liek trešās pasaules valstīm uh, stagnēt. Un bieži vien no šīm valstīm Eiropā nonāk, uh, ies, nonāk cilvēki, kuri iesaistās Eiropas uh, darba tirgu. Uh, ies, ļoti bieži šie cilvēki pieder pie citām kultūrām, un kad šie trešo valstu imigranti ierodas Eiropā lielā skaitā, uh, viņi pārvērš eh, noteikts Eiropas daļas par eh, trešās pasaules eh, valstīm līdzīgām teritorijām. Mēs varam izlemt par to, cik daudz cilvēku tiks uzņemti Eiropas Savienības valstīs. Tomēr, tā kā referents atzīst savā ziņojumā, uz katru pieaugušo, parasti vīriešu kārtas pieaugušo, Eiropai ir jāpieņem vairāki citi š, viņa radinieki, bieži vien bērni, kas ir ģimenes atkal apvienošanas interesēs. Uh, Eh, ziņojumā tiek runāts arī par studentiem, kas arī, kad cilvēki uh, ierodas Eiropā, lai it kā studētu un mēģina palikt. Dažas izglītības iestādes, uh, uz kurām šie cilvēki it kā dodas, patiesībā pat neeksistē. Un šādā veidā uh, viņi cenšas palikt Eiropā pēc it kā mācību kursa pabeigšanas. Un vēl uh, es vēlos runāt par uh, ideju uh, par darba vietu nodrošināšanu. Uh, bieži vien, bieži vien šādas darba iespējas tiek pieprasītas nelikumīgi. Paldies, Bronsa kungs! Šķiet, ka. Mums ir pietiekami laik, daudz laika, lai runātu par šo darbu kārtības punktu, tomēr attiecībā uz turpmākajiem darbu kārtības punktiem lūdzu izsakieties īsāk, Sīpels kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Par to, ko līdz šim izteica kolēģi, es arī varētu teikt, protams, savu pozīciju, bet pateikšu divas lietas. Pirmkārt, mans izējas punkts ir nav tāds, ka dzimuma līdztiesība būtu jāceļ. Uh, domāt, ka to līdz ar to dzims vairāk bērnu. Nu, tas nav nekāds risinājums. Risinājums varētu būt tieši tā, ka gan, gan vīriešiem, gan sievietēm arī ir labāks iespējas savienot karjeru un ģimeni. Tas būtu daudz jēgpilnāks veids. Tas rēģējot jums. Savukārt par to, ka jūs sociāli neiekļaujat personas un veidojat viņu dzīvošanu tādu geto apstākļos, tieši tāpēc, ka viņam nav pietiekamas izglītības un tam līdzīgi. Nu, par to mums ir jārunā, bet pirmā Kādu vēlos norādīt, ka marginalizēšana un geto veidošana dalībvalstu ietveros notiek jau arī īstenībā ne tikai, nav vērsts tikai pret uh, migrantiem, bet arī, arī pašu iedzīvotājiem, kas vienkārši ir nabagi. Okay, thank you. Next, Mrs. Flood. Flotas kundze. Oui, donc sur la question de, de, des migrations du travail. Runājot par šo jautājumu, par eh, darba migrāciju un darba tirgus piesātināšanu šādiem migrantiem, eh, vēlos pievērst uzmanību ekonomikas sociālajām dimensijām, varbūt pat kultūras dimensijām mūsu sabiedrībā. Manuprāt, eh, atzinums, par kuru mēs šeit diskutējam, ir klišeju apkopojums, tāda klišeju par migrāciju apkopojums. Un šīs komitejas e, dalībniekiem būs jāiegūt liels darbs, lai, lai e, ieviestu vajadzīgās izmaiņas šajā atzinumā. Un to, protams, darīs arī atbildīgā komiteja, nodarbinātības komiteja. E, te ir ļoti daudz dažādu iespējamo problēmu. Bieži vien uh, tie nav nabadzīgākie cilvēki, kuri mig, uh, migrē. Bieži vien tie ir cilvēki, kuriem ir pienācīgs izglītības līmenis, kuriem ir noteikti, sasniegta piete, eh, no, sasniegts noteikts labklājības līmenis, un viņi ierodas uz Eiropu labākas dzīves meklējumos. Gadiem ritot, arvien lielāks migrantu skaits eh, iegūst tādu kvalifikācijas līmeni, kas līdzinās Eiropas pilsoņu kvalifikācijas līmenim. Un vēl viena problēma - mūsu sabiedrībām vajadzētu eh, darīt visu iespējamo, lai šie cilvēki, šie migranti eh, saņemtu tādu, tādas darba vietas, kas atbilst viņu kvalifikācijas līmenim un prasmēm. Uh, valsts, kas uzņem šos imigrant, imigrantus eh, Eiropas Savienībā, eh, tā, tā ir vajadzētu darīt visu iespējamo, lai piedāvātu atbilstošas darba vietas šiem migrantiem. Un līdz šo pagaidām šīs valstis nedara visu iespējamo. Uh, Tāpat ir jāpatur prātā, ka šie cilvēki bieži vien nenāk no visnabadzīgākajām valstīm, bet no jaunatīstības valstīm, ko parāda e, dažādi pētījumi, kas tiek veikti šajā jomā. Atzinums, e, pie kā strādā šī komiteja, patiesībā bieži vien eh, tikai atkārto klišejas eh, par imigrāciju un darba imigrāciju. Es ceru, ka mēs te varam ieviest nepieciešamos labojumus, jo pastāv starpība starp eh, darba migrāciju un migrāciju ģimenes apstākļu dēļ. Arī tas viss, tam visam ir jānodrošina pareizais konteksts. Dzīvot kopā ar savu ģimeni, tas ir svarīgs integrācijas faktors Tad mēs nevaram te runāt tikai par darba migrantiem, bet arī par viņu vispārējām integrācijas iespējām. Ir ārkārtīgi svarīgi pasvītrot to, ka ģimenei ir tiesības apvienoties Eiropas Savienības ietveros. Eh, tātad jā, jā, jādod priekšroka tiem cilvēkiem, kuri vēlas iesaistīties Eiropas Savienības dzīvē, nevis vienkārši atdzīvot mājās. Ļoti bieži šie cilvēki um, eh, arī at, um, tie, kas atbrauc līdz savām ģimenēm, vēlas strādāt. Saskaņā ar ANO attīstības biroja datiem puse no šiem cilvēkiem patiesībā ir sievietes, un mums uh, mēs nedrīkstam jaukt tādus jēdzienus kā darba migrācija un ģimenes atkal apvienošanās. Mums ir ļoti skaidri jāsaprot atšķirības. Mums ir jāmēģina e, veikt reorganizāciju to cilvēku vidū, kas uh, regulāri strādā. Ļoti bieži viņiem nav darbā atļaujas, tomēr viņi strādā uh, ar legāliem juridisk, jurid, juridiskiem līgumiem, un viņiem ir jāsaņem visi, visi nepieciešamā palīdzība, lai saņemtu darbā atļaujas un strādātu likumā paredzētajā kārtībā. Uh, Londonas ekonomikas sko, uh, skola ir veikusi pētījumu, kas sniedz ļoti labu uh, vērtīgu statistikas datus. Jā, uh, izdodas. Jā, izdu, jā, izdotos eh, likumīgi nodošanā darba iespējas 680 tūkstošiem eh, migrantu, tad eh, Liebritānijas valdību gūtu nopie, ļoti ievērojamus ienākumus no tā. Tātad mums visiem varbūt vajadzētu veikt šādus pētījumus. Tādēļ Klēsa kungs nodro, sniedz statistikas datus par 2010. gadu, minot, ka uh, Eh, migranti ir nodrošinājuši 12 miljārdu eiro ienākumus Francijas valstī. Eh, tomēr varbūt eh, nekoncentrēsimies uz klišajām un populismu un ra rasismu. Ir ārkārtīgi nepatīkami, ka ir šādi viedokļi, un mūsu loma šeit, kā ir parlamenta deputātiem, ir pamatoties uz, pamatoties uz reāliem datiem un būt konse konsekventiem eh, sastādot savus atzinumus. Runājot par finansēm, eh, finanšu ietekmi uz migrācijas eh, īpatsvaru palielināšanos arī ir vērā ņemams faktors. Paldies! Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, ik wil graag een paar opmerkingen maken over twee punten. Priekšsēdētājiem, paldies. Es arī vēlos izteikt dažus komentārus par divām lietām, kas arī precīzi atsaucas minēts tekstā. Te ir runa par tādu migrantu uzņemšanas iespēju, jeb absorpcijas iespēju. 2003. gadā jau Mičels rakstīja arī rakstu par arī uh, atsaucot tīri metaforiski arī uz alianses karaspēku toreizējo desantu Normandijā. Un toreiz norādīja, protams, ka Francija toreiz arī un uh, spēja uzņemt arī Britu karaspēku, bet kaut kādā brīdī, protams, jau bija arī vēl papildus ieradās arī amerikāņi, un tad jau bija 10% no kopējā karaspēka jau veidot tieši ASV karavīri, un tad bija runa par tādu tā kā vispārēju absorpcijas uzspēju, un likās, ka gandrīz vai tā kā ir vispār jau ārzemnieki pārņēmuši Franciju. Mm, galu galā precīzi tad vēlāk tika arī nošķirts lietas. Un tik pateikts. Visi tie, kuriem, protams, kopēja valoda, zināms, ir kultūras bāzes, kuras ir kopienotiem mērķiem, uh, pat tajā gadījumā pēkšņi jūs sākat runāt arī par iespējamām absorpcijas iespējām. Tā kā absorpcija ir kaut kas tāds, ko mēs varam staipīt visādos virzienos. No otras puses šo arī pārādību mēs nevaram arī nekādā veidā noliegt. Iespējas sabiedrību uzņemt cits pārstāvis ir ierobežotas. Par to mēs varam precīzi arī izteikties. Un te kolēģis, protams, to ir nosaucis skaitļos, bet, nu, es arī varētu šo skatīties, bet es kaut plašāk. Eiropas kopējās absorpcijas iespējas un nodrošināt darba vietas ir ierobežots. Šodien mēs saprotam, ka galvenokārt darīšana ir valstīm, kurā ne katram ir iespējas arī iegūt augstāko izglītību. Un līdz ar to tā rezultātā sanāk, ka labākie izglītotie atstāja savas izcelsmes valstis un dodas, protams, izmantot visas iespējas, ko piedāvā Eiropas Savienība. To mēs uzskatām, ka tā rezultātā veidojas tāda migrācijas politika, kurai nav nekāda pozitīvā enkura. Paldies. Thank you. Uh, we have yet another uh, report on the... Jā, paldies. Marvai kundze. Jā, mums ir tiešām jāprecizē, ko mēs īsti šobrīd domājam ar migrāciju, ko mēs arī domājam ar ekonomiskajiem migrantiem Eiropas Savienībā un ko mēs saprotam ar otrās klases Eiropas iedzīvotājiem. Un tāpat arī ir pirmās klases valstīm un otrās klases valstīm. Un ko tas nozīmē migrācijai? Ir pienācis laiks tiešām arī izskatīt šādu parādības pusi. Es pārstāvu valsti, es nāku no valsts, kas ir pilntiesīga Eiropas Savienības dalībvalsts. Savukārt fakti atklāja, ka Ungārijai un tāpat arī daudzām citām jaunajām dalībvalstīm tomēr ir piešķirt otrās dalībvalsts kategorijas status. Un daudz iedzīvotāji no mūsu jaunajām dalībvalstīm pārceļas uz veciem dalībvalstīm, un it kā neviens par to īsti negrib runāt. Es vēlos tikai precīzi tomēr lietas saukt vārdos. Pēc tam, kad mēs iznām demokrātiskās pārējas, mums tika veikta privatizācija. Lielie uzņēmumi tika privatizēti, ņemot vērā ekonomikos globalizācijas aspektus, ņemot vērā Eiropas Savienības pievienošanos faktu. Mēs zaudējām savus tirgus, mēs zaudējām daudz darbvietas, mums bija pieauga darba, bezdarbs. Un, piemēram, ārsti, kas um, arī, protams, saņem 200-300 eiro mēnesī, protams, ka dodas arī uz lieliem uzņēmumiem, ir gatavi strādāt rūpnīcās, trīs maiņās. Un bez kāda veida darba aizsardzības, eh, darba tiesība aizsardzības. Viņi galu galā saņem uz rokas 250-300 eiro mēnesī. Protams, ka tas ir nepie, neiespējami, un viņi arī to dzīvot uz. Uh, citām Eiropas Savienības valstīm. Un kas rūpējas par viņiem, viņu situāciju? Lūk, runāt par migrāciju, mēs runājam arī par šo iekšējo migrāciju. Es uzdarīšu vēl tam referentam, vai viņš ir izskatījis šādu migrācijas aspektu. Tātad migrācija Eiropas Savienības dalībās starpā. Bieži vien šādām personām nav nekādas tiesiskās aizsardzības mēs redzam, ka daudz tiek pakļaut cilvēku tiesniecībai. Viņiem tiek bieži atņemts pasis, viņiem netiek samaksāts par darbu, ir ļoti nopietnas problēmas sociālajām tiesībām, ar veselības aprūpi, īpaši cilvēki, sievietes tiek pakļautas cilvēku tiesniecībai. Es nekad neesmu redzējis tādu, um, kad tiktu transportētas sievietes no Vācijas un Francijas uz Ungāriju, bet otrā virzienā tas tiešām ļoti nopietni. Lūk, runāsim par to visiem. Cik ilgi mēs vēl turēsim, kā tādā slepeno noslēpumu? Paldies, Marvai Kundze. Manuprāt, cilvēku tirzniecība arī ir bijis mūsu darbkārtībā vairākas reizes, tā kā mēs nesakām, ka mēs to ignorētu. Bet kādā ziņā tam būtu jāvelta vēl papildus uzmanību. Un visbeidzot, Lamberts kungs, kundze. Čīna Lamberts, jā. Paldies! Iekšā migrācija Eiropas Savienības ietveros Mums ir, protams, ir bijis iepriekš arī jau Eiropas mobilitātes gads, nākošais būs Eiropas pilsonī, pilsoņu gads. Bet tas ir viss vērsts vairāk, lai mēs runātu par Eiropas iedzīvotāju tiesībām pārvietoties Eiropas Savienībā. Līdz ar to mēs runājam par pilsoņu tiesībām. Bet mēs zinām, ka arī mūsu deputātu starpā mums ir jau dažādi viedokļi, un mēs arī jau esam savās dalībvalstīs daudz jautājumus aktualizējuši. Mēs esam iznoši daudz pilotu projektus, un tieši gada budžets arī vēlreiz iezīmē šo jautājumu aktualitāti un es ceru, ka cilvēki, protams, to paturēs vērā balsot par budžetu, piemēram, nodrošinot ir nepieciešamās dzīves vietas. Tā kā ir daudz jautājumu, kurus arī, piemēram, nodarbinātības lietas komiteja ir attīstījusi, mēs to atbalstām. Savukārt, šīs ziņojums sagatavotais mūsu komitejas atzinums ir tieši par migrantu integrāciju un to uzņemšanu, tātad nevis par izceļošanu, bet ieceļošanu, un mēs vairākas reizes jau esam šīs debats arī Eh, sadalījuši. Tātad šeit mēs runājam pirmkārt jau par integrāciju mēs runājam. Tā kā, nu, protams, mēs sagatavojam tik atzinumu, bet tad ir otra komiteja, kas ir atbildīgā, un viņam jāsagatavo savus atzinu, eh, precīzi ziņojums par kopēju Eiropas stratēģiju, par Eiropas integrāciju, integrācijas principiem. Mēs, piemēram, neskatām jautājumus par arī pilsonisko līdzdalību, kas gan arī ļoti svarīga nodara eh, mūsu arī darbkārtības daļa. Tātad šeit lietas, kuras nekādi neparādās sagatavotā ziņojumā, nec arī mūsu atzinumā. Un tāpēc mums tomēr būtu jāpieprasa, lai šos jautājumus izskatām. Un tāpat arī ir vēl papildus jautājumi par smadzeņu aizplūšanu. Jā, tam katru reizi pieskaramies, un arī šeit tas vēlreiz ir jāizceļ, un tāpēc mēs vēlamies uzsvērt, ka mūsu pašu arī izglītotās personas uh, arī īstenībā no Eiropas Savienības. Un tā kā šī, mēs noceļam it kā smadzenes trešām valstīm, no mūsu pašu arī izglītotās personas aizceļo uz citām valstīm, tā ka mums ir ļoti rūpīgi jāsako, kas notiek ar kvalificēto darbu spēku. Tas ir ļoti nozīmīgs jautājums. Tālāk, kur mēs runājam par maksimālo slieksni Es gribētu tiešām dzirdēt, uz kādu precīzu pētījumu jūs atsaucaties. Es neko tādu neesmu redzējusi. Es daudz ko lasu, bet neko precīzi nezinu. Es zinu, ka ir atsevišķi tāds spiedieni, atsevišķās dalībvalstīs, atsevišķos jautājumos ir ļoti sarežģīta situācija. Vienā apvienotajā karalistē ir bijušas atsevišķas teritorijas, kurā nav bijuši līdzinē pieredze ar migrantiem, darbiniekiem, uh, bet tagad viņi, protams, apgūst šīs jaunās lietas. Savukārt Londona, un es pārstāvu tieši Londonu, tas nav nekas jauns, tas ir visiem sen zināms parādība. Līdz ar to ir vairāk grozījumu, kurus es arī sagatavošu, un visbeidzot, īpaši, ja kas vēlties papildus iegūt informāciju par iekšējo migrāciju Eiropas Savienībā, tad mēs arī pasūtījām tādu tieši pētījumu. Tas bija arī nodarbinātības lietu komitejas pasūtīts pētījums, kas izpētīja arī, un tas tika publicēts pagājušajā gadā, un tam ir ļoti precīza informācija par iekšējo migrāciju Eiropas Savienībā. Un kas arī varētu sniegt atbildes un arī apstrīdēt un apgāst atsevišķus um, arī izvirzītos apgalvojumus par migrantu radītām izmaksām dalībvalstīm un savukārt norādīt tieši uz migrācijas pozitīviem aspektiem un sniegtiem iegūmiem. Paldies! Pirms došu vārdu noslēgumu vārdiem referentam, dod vārdu komisijai Šmitkungs. Vai vēlties ko teikt? Tā būs Šmitkundze, laikam. Jā, paldies tikai pāris vārdi par integrāciju. Nu, no vienas puses tas ir ļoti cieši saistīts arī ar migrāciju, un mēs esam daudz ko arī, protams, dzirdējuši. Ir trešo valstu piedrīga, kas ierodas Eiropā, un ir ļoti svarīgi nodrošināt šādu integrāciju panākt, ka viņi arī piedalās darba tirgu. Un tieši tas ir šis mūsu arī uzstādījums, ko mēs arī iekļaujam un atspūļam Eiropas aģendā. Ja mēs tiešām vēlētos nodrošināt, lai tiktu atrisināts arī trūkstošais darbspēku rokas um, atsevišķās nosarēs, tad, protams, tad nepietiek vienkārši ievest cilvēks, ir viņi jāsagatavo, jānodrošina viņam apmācība. Tad dalībvalstis, bet vienlaiks arī paši migranti, kas jau ir izlauzuši savu ceļu, iemācījušies valodu, mums ir jāsniedz atbalsts viņiem. Tagad tas ir jautājums reizē. Arī par tām personām, kas ir nesen ieradušās, kādā veidā mēs viņam varam palīdzēt un nodrošināt labāk iespējas iekļauties sabiedrībā, atrast darbu vietu, apgūt valodu. Un tad, protams, šie ekonomiskie migranti, un jūs runājat par arī ap šo absorpcijas kapacitāti. Vēlos atgādināt, ka dalībvalsts tā ir absolūtā kompetence nosakot vai atsevišķas kvotas personām, kas ierodas dalībvalstīs uz ekonomisku apsvērumu pamatu. Tad ir vēl jautājums, ko mēs neesam pat runājuši, tā kā, tā kā, kā jaunā parādība brain waste, jeb smadzeņu izniekošana. Mēs esam ierodas personas, kas īstenībā ir augsts kvalificēts, bet viņi neļauj, viņam neļauj īstenot savus darbus, augsts kvalificēts prasmes. Tāpat arī mēs redzam sadarbību ar trešajām valstīm par augstu kvalificētiem darbiniekiem. Nu, tās ir dialogs, sarunas ar trešajām dalību valstīm. Eiropā vajag šāds augstu kvalificētus darbiniekus, tā ka tas nav tik viennozīmīgi. Katrā ziņā tas pieprasa, lai arī tā sabiedrība, kas uzņem šādus jaunus migrantus, zinām piepūli veiktu un nodrošinātu šādu labāku integrāciju, imigrantu integrāciju sabiedrībām. Paldies! Klāskungs. Jā, paldies priekšsādātājiem. Jā, es domāju, ka, ja nu tas, ko es sacīju, vispārīgi tas, protams, varbūt šobrīd nav tad vairs vajadzīgs, rēģēšu precīzi uz atsevišķiem komentāriem. Tātad mēs nerunājam tik daudz par arī šeit par, uh, uh, varbūt arī smadzeņu aizplūšanu. Uh, Tātad te ir skaidri jāapsaka, kurš uzņems atbildību. Eiropas parlamentā mums ir jāskatās situācijas taču uz vietām, dalībvalstīs. Un mēs zinām, ka šobrīd valstis, kur ir ļoti liels dvēstarbs, bezdarbs, kas ar visu laiku arī pirmkārt skar jau vietējos iedzīvotājus. Un tādēļ, tā vietā, lai mēs pieļautu, kad ierodas visu laiku jaunas personas Eiropas Savienības dalībvalstī, uh, Pirmkārt, vajadzētu nodrošināt, ka dalībvalsts jau pilsoņi iegūst iespēju strādāt, iekļauties darba tirgū. Nevis vēl sakāpinām visu šīs problēmas, kad vēl papildinus, papildus, tad palielinām šīs migrantu plūsmas. Un vēl lielākā skaitā šis tāds personas ierodas eh, dalībvalstīs. Jā, un par konkrētām izmaksām, ko nozīmē arī, protams, šī um, ieceļošana un izceļošanas politikas reālie skaitļi. Un, nu, piemēram, es šeit esmu atsaucies uz Nīderlandes piemēru, ir vests arī Nīfera veiktais pētījums tieši par ietekmi uz Nīderlandes budžetu, migrātu radīto ietekmi. Jūs šo informāciju precīzi arī varat no manis saņemt. Bet gal galā tas skaidri jau pierāda, ka. Tās izmaksas ir. Politiķi, protams, ignorēja, viņi īpaši daudz neizteka, neizteicās par šo um, ka pētījumi tikai norādīja, ka um, nebija tāda, kas teiktu, ka tur viss nepareizi aprēķināts, ka tur nav pamata un tam līdzīgi. Īstenībā gluži pretēja reakcija bija tāda, mm, nu redz, kā mēs nezinām, un īstenībā šī jautājums ir jāskatās vēl plašāk. Dalībvalstīm ir ļoti nopietni jāsaprot. Un šādu informāciju, šādus pētījumus masī tiek kāds veids, un tagad ir skaidrs parādās, ka imigrantu uzņemšana rada papildus izmaksas. Un nu, tagad, ja mēs uzskatām, ka pirmkārt ir jāatrisina, būtu jāatrisina masveida bezdarbs, tad mēs nevaram vienkārši to aizstāt un teikt, ka nē, vispirms jārisina jautājums par migrantu integrāciju. Mums jādomā par citām alternatīvām. Es to es redzu savādāk. Mums ir gluži pretēji, mums jāapsaka, ka mēs vēlamies mazāk integrēt, personas, un mums arī nevajadzētu uz to tiekties. Jo sanāk, ka jūs vienkārši veicat integrāciju, bet sodat par to vietējos darbiniekus. Mums nevajadzētu atvērt šīs durvis, jo līdz ar to mēs samazināsim, sakāpināsim vēl jau tā aso bezdarba problēmu. Paldies! Tagad ķeramies pie sastāda darba kārtības punkta Eiropas komisijas eh, eh, priekšlikumi modificēt līdzfinansējuma likmi. Tā sauktajos četros eh, pamata fondos. Eiropas bēgļu fondā, Eiropas atgriešanās fondā, Eiropas integrācijas fondā un trešo valstu valstsviedrīgo integrācijas fondā. Tātad 20% eh, līdzfinansējuma likmes eh, paaugstināšana tām valstīm, kuras atrodas finanšu grūtībās. Uh, Un tad šīs eh, sešas dalībvalstis būtu Ungārija, Rumānija, Latvija, Portugāla, Grieķija un Īrija. Un tad es došu vārdu Eiropas komisijai, lai tā mūs iepazīstinātu ar priekšlikumu. Un tad eh, būs vārds Kipras prezidentūrai, kur varēs izteikties par stāvokli situāciju padomē, un beidzot vārds tiek dos arī Torvalds kungam, ja refer referents eh, neiebilst. Un tad sāksies debatas. That... Var jau teikt jūs informēt, ka ir eh, zinām laika ierobežojumi. Lai šie uh, priekšlikumi tiktu izmantot 11. gadā, un tāpēc tiek ierosināts 27. Eh, novembrī, tad 29. novembris ir grozījuma izsniegšanas termiņš, balsojums komitejā 17. un 18. decembris un plenārsēdē balsojums nākamā gada sākumā. Tāpēc es no sākuma vēlētos lūgt Savarī kungu no Eiropas komisijas izteikties. Merci, madame la présidente. Bonjour à tous. Je vais essayer d'être assez bref. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Labdiet, lab, labdien visi. Šis ir diezgan tehnisks jautājums. Un kā jūs arī pati teicāt, mūsu priekšlikums balstās uz diviem lēmumiem. 1. Ārējo robežu fonds, kā arī integrācijas eh, fonds eh, un bēgļu atgriešanas fonds. Mums ir divas dažādas juridiskās bāzes, līdz ar to ir nepieciešami divi dažādi lēmumi. Un šie divi uh, lēmumi, viņi ir diezgan līdzīgi. Tur ir līdzīgi nosacījumi. Un tātad kopumā tie ir ļoti līdzīgi, un tur nav īpašas liels atšķirības šajos divos lēmumus. Un tas ir saistīts ar to, ka mums ir tad atšķirība tieši juridiskajā pamatā. Attiecībā uz šiem diviem lēmumiem, kā jūs zināt, tad šajos fondos mums ir gaskaitajā programmas sistēma, un komisija katru gadu izplata paziņojumu attiecībā uz to, kā programma ir iznojuši dalību valstis. Tad divi ar pus gadi ir iznošanas periods. un ir finansējums aktivitā, aktivitātēm šī, šī perioda laikā. Un tāpēc šo programmu ietvaros mums ir divas līdzfinansējuma līkmes - parastā 15% un viena, kur ir 60, 65% tā ir augstāka, un tā ir piemērojama dažādām svarīgām uh, aktivitātēm, lai aizsargātu robežas, nodrošinātu integrāciju un tā tālāk. Līdz ar to ir 75%. Un tas attiecās uz valstīm, kuras gūs labu no kohēzijas fonda. Un mūsu priekšlikums būtu ļaut dažām dalībvalstīm, kurām ir uh, problēmas, uh, finansiālas problēmas, Eh, paaugstināt šo apjomu par 20%. Tad no 50% tikt, būtu palielināts līdz 70%, un palielinājuma likmes tad eh, būtu no 75 līdz 95%. Eh, Tātad no 75 līdz 95%. Kādi būtu kritēriji? lai varētu uh, gūt uh, labumu no šiem atvieglojumiem, tad tiešām nekā jauna nav. Mēs eh, sakojam sistēmai, kāda bija ar struktūru fondiem un arī zivsainiecības eh, fondiem. Līdz ar to šie lēmumi tika pieņemti padomē un parlamentā. parlamentā. Līdz ar to tie pastāv un kritēriji šeit ir tieši tādi paši. Dalībvalstis var eh, gūt labumu no šādas finanšu atbalsta sistēmas. Šobrīd ir piecas dalībvalstis. Tomēr tur varētu iesaistīt vairāk dalībvalstu. Un finanšu sekas attiecībā uz tā, šīs te atlaides, kas tiek sniegtas dalībvalstīm, jau šobrīd ir nulle. Mēs vienkārši ļaujām konkrētām um, dalībvalstīm, kurām ir finanšu problēmas, Eh, tātad eh, iesaistīties mazāk tieši finansējuma ziņā. Un kā jau es teicu, dalībvalstīm ir jādod 50%, eh, tagad tās var dot piemēram 30%, bet kur bija 75%, tur var, var ieguldīt mazāk. Un um, problēma ir arī laika trūkums. Lēmums uh, um, bija piemērojams 2011. Uh, gada aktivitātēm. Līdz ar to līdz 13. Uh, gadam procesam ir jābeidzas, uh, jo tad stāsies spēkā jaunās licencējuma likmes un dalībvalstīm būs jāpērskat savas programmas, un lai to izdarītu, balstoties uz noteikumiem, Tas ir jādara trīs mēnešus eh, pirms sākas jaunais periods, tātad 11. gada programma ir jāpārskata pirms 13. gada marta beigām. Citādāk. Šis te jaunais mehānisms nebūtu eh, piemērojams 11. Eh, gada programmai, bet 11. un 13. gada programmai tas ir ļoti tehnisks, te, tehnisks aspekts. Tomēr dažām dalībvalstīm tas ir svarīgi. Tad ir eh, dalībvalsts, kurām ir reāls finanšu problēmas. Un tādā veidā tās var eh, veicināt fondu izmantojumu pateicoties šiem noteikumiem. Es nedomāju, ka esmu kaut ko palaidis garām. Kā jūs redzat, eh, šie nosacījumi ir ļoti vienkārši, un tie vajadzētu ļaut dalībvalstīm, kurām ir finanšu problēmas. Palielināt eh, šo te, šo te eh, fondu izmantojumu. Lai tās varētu īstenot eh, darbības un aktivitātes, kas tām ir svarīgas. Un arī varētu veiksmīgāk pārvaldīt uh, migrācijas plūsmas. Vai šeit ir kāds Kipras prezidentūras pārstāvis? Lūdzu, jums iedos vārds, atvainojiet, eh, nezinu jūsu vārdu. Paldies, priekšnēs kundze. Es eh, pārstāvu Kipras eh, pastāvīgo pārstāvniecību un īsumā attiecībā uz to, ko teica komisija. Šie divi priekšlikumi ir ļoti svarīgi. Un, protams, ka tie ir daļa no Eiropas Savienības eh, pūliņiem reaģēt uz finanšu krīzi un uz visām sekām, eh, kas, kādas tas ir izraisījis dalībvalstīs. Un, protams, arī tas, eh, ka finanšu krīze ir uzlikusi lielu spiedienu dalībvalstu budžetiem. Un šādā kontekstā programmu īstenošana fondu ietvaros ir ārkārtīgi sarežģīta. Līdz ar to dažām valstīm aizvien sarežģītāk to īstenot, jo sevišķi Eh, grūti tas ir dalībvalstīm, eh, kuras krīze ir skārus jau sevišķi spēcīgi. Un eh, šīs dalībvalstis ir saņēmušas atbalstu kādu no mehānisma ietvaros. Un prezidentūra jau ir runājusi par diviem priekšlikumiem tiešas lietu un iekšlietu padomas līmenī Un vispārējais noskaņojums ir tāds, ka šie divi priekšlikumi ir diezgan labi atbalstīti no dalībvalsts puses. Un kā jau uh, komisārs teica, un kā arī jūs teicāt, priekšsēdājas kundze, ir ļoti svarīgi, lai abi priekšlikumi tiktu īstenoti pirms 13. gada mārta, dēļ tiem uh, iemesliem, uh, kurus uh, komisijas pārstāvis ļoti skaidri jau norādīja Protams, ka tas ir ļoti svarīgi tām dalībvalstīm, kurām ir problēmas, lai tās varētu gūt labumu no abiem priekšlikumiem 11. gadā. Vēlos izmantot iespēju pateikties Eiropas parlamentam par auglīgo sadarbību, kāda mums līdz šim ir bijusi pie dažādiem dokumentiem. Esam droši, ka tas viss tāpat arī turpināsies. Paldies! Līdz ar to tagad vērts eh, Torvalds kungam, referentam. Paldies, priekšstājas kundze! Paldies eh, komisijas un prezidentūras pārstāvjiem. Es domāju, ka mums nāksies saīsināt eh, šo diskusiju, kaut arī man ir pierakstīts piezīmes. Šos eh, aspektus jau ir uzsvēruši komisijas un eh, prezidentūras eh, pārstāvi, kā arī priekšsēdētājas kundze iepriekš. Mēs saprotam, ka ir ierobežots laiks, mēs saprotam, ka mēs nerakstīsim garus, garlaicīgus paziņojumus par šo ārkārtīgi tehnisko jautājumu. Ir daži jautājumi, kuri netiek eh, tieši vērtēti. Un mēs uzskatām, ka ir iespējams eh, pārva, eh, tad, vadīt operācijas pie robežām dažādos veidos, un mēs neesam pilnībā pārliecināti, ka visām dalībvalstīm ir vislabākā organizācija pasaulē pie viņu robežām. Kā žurnālists esmu redzējis eh, daudzas eh, robežas. Eh, laikam sliktākais variants bija Krievijas robežas, kur bija, dažādas, tur bija astoņas dažādas organizācijas, kuras kaitēja viena otras darbam. Un dažkārt man ir tāda sajūta, ka Tātad nav skaidrs, cik efektīva ir organizācija. Un dažkārt ir robeža efektivitāte, kas ir savā ziņā negatīva. East Berlin. Es reiz biju uz Rietumu Berlīnas un Austrum Berlīnas robežas, un kāds man jautāja, vai tad, tad man jau, uzdev jautājumu par robe, ieročiem, vai man tie ir. Un eh, tā rezultātā mana mašīna tika gandrīz vai uzlauzta, kas, protams, bija ārkārtīgi efektīva, tomēr tas netika darīts pareizā veidā. Līdz ar to mēs būtu ļoti pateicīgi, ja komisija mums varētu sniegt eh, kādu informāciju par to, cik efektīvās ir, ir, eh, ir stāvoklis pie robežām, tāpēc, ka ir daudz gadu strateģiskā programmēšana kas izskatās drīzāk pēc eh, kāda eh, padomju laika izgudrojumu, bet eh, varbūt jums ir kādas idejas par efektivitāti pie robežām. Mm. Kā to uzlabot? Mēs saprotam, ka ir ierobežots laiks un mums ir jācenšas būt uh, efektīviem, tad izdarīt visu jau šonadēļ. Visticamāk, pirmā versija tiks izstrādāta trešdien, un mēs aicinām eh, visus, kuri ir ieinteresēti, izteikties. Paldies! Paldies, Torvalds kungs! Es domāju, jums ir pilnīgi taisnība tādā ziņā, ka robeža policija, eh, tad eh, viņiem ir ļoti īpatnēja humora izjūta un ir sarežģīti izdomāt joks par šo jautājumu. Nākamais runātājs, šis komitejas delegācija no pat atgriezusies no Grieķijas mums bija iespēja redzēt, kā šie fondi tiek izmantoti. Jo sevišķi, eh, kāds tiek darīts tādās valstīs eh, kā Grieķija. Un man pirmā, man pirmā reakcija uz, eh, uz šo te palielinājumu no 75 uz 95 procentiem, manuprāt, tas ir pozitīvi. Tomēr es gribētu uzdot jautājumu, no kurienes šī nauda nāks, kā budžets tiks ietekmēts. Uh, vai nauda ir e, pieejama, un ja tā ir pieejama, vai tā nāk no e, iekrājumiem, kuri e, tika veikti, tāpēc, ka valstis nebija veiksmīgi šos fondus izmantojušas. Es vēlētos lūgt kādu, kādu papildinājumu par šo jautājumu. Praukskums, lūdzu. Es savukārt vēlētos noskaidrot, kur šis atgriešanas fonds izmantoja savus līdzekļus. Mēs uzklausījām Frontex pārstāvi pirms pāris mēnešiem, un viņš teica, ka nelegālie mi migranti, eh, viņi netiek aizturēti uz ilgu laiku, un viņi netiek vienmēr eh, atgriezt savā eh, valstī. Un viņiem tiek iesniegts dokuments laipni pamest Eiropas Savienību, un tur nav nekādas piespiedu rīcības. Un kādā iespēja, eh, kādos veidos šis atgriešanas fonds varētu eh, tērēts. Un viens variants ir tāds, ka atgriešanas fonds ir viens no četriem eh, fondiem. Pagātnē es, es esmu interesējies par to, kā šie fondi var tikt elastīgi iz, izmantoti, un esmu saziņēmis ļoti pretrunīgas atbildes, un es domāju, man interesē, kāda ir jūsu pozīcija šai sakarā. Paldies! Vai ir vēl kādi kolēģi, kur vēlas izteikties? Mulderkungs, eh, es kādreiz teicu, ka tas ir nepie, nepieņemam, ka mēs eh, tad, eh, šādi rīkojamies, ja dalībvalstis tātad nevar finansiāli iz, īstenot šīs te programmas. Tomēr mēs pieņemam komisijas priekšlikumu, ka mums ir jābūt ļoti kritiskiem tādā ziņā, ka tam nevajadzētu būt mudinājumam dalībvalstīm nepieteikties līdz finansējumam, tāpēc, ka tas visiem kaitētu. Thank you. No. Paldies. Tagad vārds referentam Torvalds kungam. Es nedomāju, ka man ir daudz ko teikt, ja neskaita to, kas eh, tika iepriekš teikts attiecībā uz Grieķiju, mēs centīsimies atrisināt šo jautājumu. Vai jūs vēlaties atgriezties eh, pie Bronksa kunga uzdoto jautājumu, vai arī Bronksa kungs vēlatos, lai komisija atbild uz viņu uzdoto jautājumu? Esmu eh, droša, ka komisijas pārstāvi noteikti ir visi, eh, visi skaitļi zinām, komisijas pārstāvi, vai jūs atbildēsiet? Saverī, kungs, lūdzu. Jā, attiecībā uz šiem trīs jautājumiem pirmkārt. attiecībā uz referentu uzdotiem jautājumiem par fonda rezultātu novērtējumu un finanšu efektiem. Šobrīd mēs eh, maksājam dalībvalstīm eh, balstoties uz gaskārtējo programmu. Un jau kādu laiku ir vairākas gaskārtējās programmas, eh, kuras ir īstenotas. Un komisijā mēs esam sākuši pirmo novērtējumu pirmo eh, starp posmu novērtējumu esmu nosūtījis ļoti garu eh, aptauju dalībvalstīm, lai tās eh, novērtētu gaskārtējo programmu rezultātus 2007. 9. un 10. gada. Un mēs saņemsim rezultātus šī gada beigās, un tie tiks izvērtēti. Un par to būs ziņojums, par kuru būs arī diskusijas šeit. Tā ir pirmā lieta. Bet eh, šobrīd mums ir arī dažkārtējās eh, programmas un, un arī eh, lietas, kas ir iekļauts šajās programmās. Tas ir pats pamats, un mēs gaidām mm, pirmos rezultātus novērtējumam. Un otrā, otrais jautājums, tad, no kurienes nāk finansējums? Kā jau es teicu, tad finansējums jau ir pieejams, tas pastāv. Līdz ar to 2012. gada eh, maksājumi attiecās uz programmām, kuras jau eh, bija eh, pieņemts iepriekš. Un tur šie tie apjomi jau tika noteikti iepriekš. Dalībās jau tagad zina, ko tā saņems 2013. gadā. Un mēs arī sagatavojam programmas, kuras komisijai būs jāpieņem 13. gadā. Un tas, ko mēs tagad darām, nemainīs šo apjomu it nemaz. Un ja dalībvalstīm Tātad attiecībā uz 15. gadu tur būs eh, arī ieguldījums no nacionālā budžeta. Līdz ar to tas būs eh, mazāk eh, salīdzinot ar nacionālām izmaksām, kā tas bija pirms mehānisma pieņemšanas. Fondu izmantojums, atgriešanas fonds, tātad Pirmais novērtējums, kur mēs saņēmām balsoties uz gadskārtējām programmām, kuras eh, finansēja atgriešanas fonds, tas mums eh, parādīja, ka ir trīs galvenie izmantojuma veidi. Pirmais - atgriešanas eh, darbības, pat atgriešana. brīvprātīga vai obligāta, un uh, tur ir uh, vērojams pieaugums brīvprātīgu atgriešanās gadījumu skaitā un neliels samazinājums uh, piespiedu atgriešanas gadījumu skaitā, ja mēs ir finansiāli to skatāmies. Un tad vēl ir arī nauda, kas tiek veltīta apmācībai, informācijai. lai liktu cilvēkiem apzināties, eh, kas eh, īsti ir šie procesi un lai viņi tiktu apmācīti. Un ir arī nauda, kas ir veltīta uz aizturēšanas centru renovācijai, tad eh, cilvēkiem, kuri gaida atgriešanu savā valstī. Tas ir tas, kur aiziet nauda. Tas ir tas ietvers, eh, kuru noteica atgriešanas eh, ietver direktīva. Tas tur arī iekļaujās. Paldies! Līdz ar to esam nokļuvuši pie nākamā darba kārtības eh, punkta. Tam vajadzēja sākties 4.30 un referents vēl nav ieradies. Līdz ar to, diemžēl, iero, man nākas ierosināt, ka mēs pārtraucam šo sanāksmi līdz 4.30 un es eh, lūdzu jums atgriezties eh, uz sanāksmes atsākšanos. You will... Because of We... Kolēģi, atsāksim sanāksmi. Es redzu, ka ir ieradies, ieradusies referente, un mēs turpināsim izskatīt astoto darbu kārtības punktu stāvokli saistībā ar nepavadītiem nepilngadīgajiem Eiropas Savienībā, un referente ir Natālija Grīsbeka. 18. oktobrī priekšādētāja konference Lībē tika autorizēta sastādīt pašiniciatīvas ziņojumu un šodien mēs uzklausīsim referenti. Pēc tam uh, uzstāsies Eiropas komisijas pārstāvis, par, ar vidējā termiņa ziņojumu par uh, rīcības plāna īstenošanu attiecībās nepavadītiem nepilngadījumiem Eiropas Savienībā, kas tika publicēts 8. septembrī. Un pēc tam mēs uzklausīsim apvienoto nāciju uh, cilvēktiesību augstā komisāra mm, biroja pārstāvi un UNICEF pārstāvi, kuri runās par ziņojumu. Uh, kuri runās par uh, pētījumu attiecībos konvencijas par bērnu tiesībām trešā panta tiesisku īstenošanu. Tad es došu vārdu atkal Vīsbegas kundzei un citiem uh, runātājiem. Un mēs varēsim arī padiskutēt par šo jautājumu. Mums ir apmēram viena stunda šī jautājuma izskatīšanai, tādēļ lūdzu visi tie, kur izteiks savus komentārus, eh, izsakieties pēc iespējas īsāk. Grīsbekas kundze, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Esmu ārkārtīgi pagodināta, ka tiku iecēta par referenti šim ziņojumam, kas ir ārkārtīgi svarīgs mūsu komitejai. Tad, tā, situācija, kāda ir ar nepavadītiem nepilngadīgiem Eiropas Savienībā. Es ceru, ka sešu mēnešu laikā mums izdosies izstrādāt labu dokumentu, kvalitatīvu dokumentu, kurš atbildīs bērnu eh, vajadzībām šajā jomā, jo bieži vien bērni saskaras ar situācijām, kas padara viņus ļoti neaizsargātus ne tikai uz Eiropas Savienības robežām, bet arī pašās dalību valstīs ir ļoti labi, ka mēs tagad varam par šo jautājumu šeit diskutēt. Tādā veidā mēs varēsim izstrādāt likumdošanas instrumentu, kas būs eh, konsekvents un eh, nodrošinās praktiskus rīcības plānus, kurus savukārt varēs izmantot dalību valstis. Tas ļaus dalību valstīm izstrādāt uh, izstrādāt sārakstus, eh, prakses sarakstu attiecībā uz nepavadītiem nepilngadīgajiem. Tad vēlos jums atgādināt šī ziņojuma priekšvēsturi. Varbūt es gluži neminēšu faktus un figūru, eh, faktus un skaitļus. Eh, ir ļoti daudz dažādu statistikas avotu, no kuriem šie dati ir smelti. Tomēr vēlos jums atgādināt, ka lielākā daļa no šiem bēgļiem ir cilvēki, kuri ir spiesti pamest savus mājvietas, un pusi no tiem ir bērni. Tūkstošiem bērnu ierodas Eiropā. Daži no tiem ar savām ģimenēm, tomēr daudzi bez savām ģimenēm, un tie ir šie nepavadītie nepilngadīgie. Viņi bēg no uh, no kara, vajāšanas, militāriem konfliktiem, no cilvēktiesību pārkāpumiem, spīdzināšanas un dabas katastrofām. Bieži vien šie bērni, diemžēl, ir kļūst par cilvēku tirdzniecības un seksuālās izmantošanas upuriem. Un pret viņiem tiek uh, veikti noziegumi. To bieži vien dara uh, organizētās uh, noziedzības bandas. Uh, diemžēl šo noziedzīgo bandu aktivitātes eh, aktivitātes bieži vien paliek nesodītas un eh, bērni pa, kā tādi ir ļoti neaizsargātas sabiedriskā eh, sabiedrības daļa, jo sevišķi, ja viņi atrodas ārvalstīs, kur ir atšķirīga kultūra, paradumi, tradīcijas, valoda, uh, un viņi ir atšķirti no saviem vecākiem un radiniekiem, no, cilvē, no cilvēkiem, kuri var par viņiem parūpēties. Eiropas Savienības dalību valstis jau sen ir eh, dažādu statautisko instrumentu eh, dalībnieces, piemēram, cilvēku bērnu tiesību konvenci, tā, konvencijas eh, dalībnieces. Uh, kā arī, eiro, eh, kā arī eh, pamatiesību kartas eh, dalībnieces. Neskatoties uz to, man ir jāatzīst, ka nepavadītu nepilngadīgo tiesības, šo bērnu tiesības netiek simtprocentīgi ievērotas, un tas attiecas uz ļoti daudzām valstīm Eiropas Savienībā. Uh, neatkarīgi no tā, vai bērni tiek pavadīti vai nepavadīti. Tātad šie bērni saskaras ar milzīgām grūtībām. Ikvienā migrācijas procesa posmā ļoti bieži pret viņiem izturas kā pret pieaugušajiem šādā nestandarta situācijā, un viņi ir ārkārtīgi eh, ārkārtīgi neaizsargāti un netiek ņemtas vērā viņu konkrētās tiesības. Bieži viņiem nav piekļuves patvēruma Eh, iegūšanas procedūrām. Te man jārunā arī par aizturēšanas centriem. Ļoti bieži bērni tiek turēti kopā ar pieaugušiem, kas ir nepiemēr, un nepiemērotos apstākļos no, mm, no medicīniskā viedokļa, un viņiem netiek nodrošināta sociālo dienestu aprūpe. Bieži vien viņi tiek nosūtīti atpakaļ un pārvietoti bez īpašas analīzes, kādas varētu būt šo bērnu vajadzības. Uh, netiek ievākta vajadzīgā informācija, bērni nesaņem informācijas savā valodā, viņiem nav tiesības izteikties administratīvo, administratīvo un juridisko procedūru laikā. Piemēram, šāds piemērs, un es ceru, ka tas jums parādīs, ka ir nepieciešams ieviest šādus vismaz minimālos standartus attiecībā uz nepavadītiem nepilngadīgajiem, jo pastāv Um, pastāv nepārvarams, nepārvarams birokrātiskās barjeras Eiropas Savienības valstīs. Tad pirmais piemērs ir par Franciju. Tas nav īpaši pozitīvs piemērs. Un to ir nosodījis cilvēktiesība tiesa. Un te notiek lieta pret uh, Franciju par trešā panta uh, pārkāpšanu. Uh, Francija tika apsūdzēta, jo divi nepilngadīgi no Kaza, eh, no eh, Kazahstānas ieceļojušas ģimenes eh, atradās aizturēšanas centrā divus mēnešus. <clears throat> Un te tik tiesa uzsvēra trešā panta pārkāpšanu, jo tie nebija normāli apstākļi bērniem. Un tas patiesībā ir eifēmisms un neatspūkļo situācijas nopietnību. Otrs piemērs. Arī tas būs ļoti svarīgs. Te ir uh, tiesa pret, uh, tiesas process pret Grieķiju 2011. gadā par trešā panta pārkāpšanu pret 15-gadīgu uh, afgāņu, uh, afgāņu uh, nepilngadīgo, kas tika aizturēts Lesbas salā un uh, Tur bija tikai divas tolietas 150 cilvēkiem, eh, smaka bija nepanesama, apstākļi bija ārkārtīgi nehigieniski un šaušalīgi, un es vēl varētu turpināt. Šajos uh, briesmīgajos apstākļos uh, šim bērnam bija jāiztu, jāuzturs, un tiesa ir uzskatījusi, ka tas nav bijis cilvēka, e, tā, šie apstākļi nav bijuši cilvēka cienīgi. Un es vēl varētu sniegt daudz šādu piemēru. E, šo pēcpusdienu e, mēs uzklausīsim dažādas iesaistītās puses, dažādas nostājas, piemēram, te ir piekļuvi teritorijai, uzturēšanās atļauja, situācija uz robežām problemātiski aizture, aizturēš, um, aiz, problemātiskas aizturēšanas iestādes, uzturēšanās atļauju nodrošināšana un ģimeņu atkal apvienošana, kā arī tas, ka valsts iestādes nespēja atrast šo nepavadīto nepilngadīgo vecākus. Uh, ļoti bieži arī grūti noteikt bērnu vecumu, lai varētu nodrošināt viņiem pamatā aizsardzību. Attiecīgie e, tiesību akti, e, akt, aktos e, tiek runāts par bērnu e, īpašajām interesēm, ka bērnu intereses ir jāaiz, jāaizstāv ikvienā situācijā. E, mēs cērām, un ka es domāju, visi šīs komitejas eh, locekļi cēr, ka mums izdosies izveidot praktisku pasākumu kopumu, lai atrisinātu šo situāciju. Es ļoti ceru, ka turpmāko mēnešu laikā mums izdosies rast atbildes eh, uz eh, šīm problēmām, kurām saskaras bērni, kas ierodas Eiropā, un tas ir steidzams jautājums. Situācija pasliktinās, konflikt, konfliktu dēļ, kas notiek uz Eiropas Savienības ārējām robežām. Parlaments jau sen ir pieprasījis labākus tiesību aktus un labākus standartus šajā jomā. Mums ir kopienas noteikumi šajā jomā, mums ir eh, ties, tiesiskie pasākumi, tomēr mums ir vajadzīgs eh, tāds integrējošs eh, instruments, kas palīdzētu cīnīties ar šo problēmu. Ir vajadzīgs kopējs eh, tiesiskais pamats, kas varētu palīdzēt uzlabot ne, nepavadīt nepilngadīgos stāvokli. Secinājums būtu tāds, kolēģi, un es ceru, ka kolēģi mani atbalstīs. Uh, Es vēlos pieiet šim tekstam no eh, bērnības viedokļa tādā plašākā nozīmē, nevis vienkārši uh, nevis vienkārši kā pieiet tam kā eh, no tāda viedokļa kā tiesības uz patvērumu. Šis, šim instrumentam ir jāspēj nodrošināt pozitīva ietekme uz to, kā mēs izveidojam savus principus, kā mēs īstenojam idejas par drošību, tiesiskumu un brīvību, kas ir Eiropas Savienības pamatakmeņi. Paldies, referente. Es negribu jūs pārtraukt, tā ļoti svarīga tēma. Tomēr es skatos uz pulksteni un man ir jālūdz nākamais runātājs. Tiešām pieturēties pie atvēlētā laika, proti ne vairāk kā desmit minūtes. Varbūt pat mazāk kā 10 minūtes, varbūt drīzāk 7 ar pusi minūtes katram runātājam, jo citādi mums nepa, nepaliks laika diskusijai. Un, jo ekspertiem vēl būs jāatbild uz jautājumiem, tādēļ lūdzu izsakieties pēc iespējas īsāk. Šmita kungs no Eiropas komisijas lūdzu. Šmitas kundze. Paldies priekšsēdētāji. Pirms diviem gadiem e, Eiropas Savienība Itālijā un Spānijā, kā arī Eiropas ziemeļos bija jāsaskars ar ļoti daudziem nepavadītiem nepilngadīgajiem, kas iebrauc valstī. Un tādēļ tik steidzamā kārta Eiropas Savienībai bija kaut kas jādara. Un tad komisija piedāvāja rīcības plānu. Un vēlos teikt dažus vārdus par šo rīcības plānu. Komisija to prezentēja septembra beigās Nicā, un mēs e, strādājam pie tā īstenošanas. Tā jā, ir, tajā ir izstāstīts, kāda rīcība ir veikta gan, e- gan Eiropas Savienības līmenī, gan nacionālā līmenī, un ko ir, e, ko ir paveikuši starptautiskās organizācijas un pilsoniskā sabiedrība. Kādi ir galvenie secinājumi? Kā jau, e, kā jau Grisbekas kundze teica, tas nav tāds, tā nav tāda pagaidu parādība. Tā ir, tas nu, notiks, turpināsies arī nākotnē, un tas ir uzsvērts arī rīcības plānā. Tas, kādēļ bērni migrē vieni, eh, ir ļoti eh, sarežģīti, un es nevēlos tos vēlreiz uzskaitīt. Un šeit vienmēr eh, šie nepavadītie nepilngadīgie ir jāuzskata par bērniem, nevis vienkārši par migrantiem. Kas ir sasniegts pēdējo divu gadu laikā? Pirmkārt jau rīcības plāns ir, ir eh, nostiprinājis to, ka dalībvalstis apmainās ar labas prakses piemēriem, kā arī organizācijas apmainās ar prakses piemēriem Tas arī ir palīdzējis e, izvēlīties no, izvairīties no dažādām, e, dažādām potenciālām problēmām. Sadarbības mērķis galvenokārt bija izvairīties no, e, bija izvairīties no cilvēktirdzniecības, izveidot bērnu aizturēšanas centrus un izglītot robežsardzi attiecīgajās valstīs, kad viņiem ir jāsaskars ar nepavadītiem nepilngadīgajiem. Uh, Pēdējo divu gadu laikā ir īstenoti kursi dalību valstu eh, ierēģiem, kas, nodarbo, kas ir saskaras ar nepavadītiem nepilngadīgiem. Te ir palīdzējis Frontex un Eiropas patvēruma birojas. Es ir arī finansējis dažādus projektus, kas attiecas uz bērniem, kas ir, eh, kas ir apdraudēti, kā arī ir apmācīts attiecīgais personāls, kas darbojas šādās nestandarta situācijās. Tāpat arī komisija strādājusi pie migrācijas procesa eh, uzlabošanas, eh, aizbildniecības un ģimenes locekļu atrašanas jomā. Komisija turpmāko gadu laikā tur eh, atbalstīs, atbalstīs šādus, šādu prakses apmaiņu un nodrošinās finansi, finans, finanses profesionālo zināšanu un izplatīšanai. Te mums jārunā arī par, tiesību, par e, pastāvošo tiesību aktu īstenošanu un jaunas, jauno es tiesību aktu izstrādi patvēruma cilvēku tirdzniecības e, joma, e, apkurošanas jomās, un tam visam jānotiek bērnu vislabākajās interesēs un jāatbilst noteikumiem, kas attiecas uz nepavadītiem nepilngadīgajiem, jo sevišķi vēlos, at, vēlos pievērst uzmanību eh, Eiropas Savienības direktīvai pār eh, bērnu aizsardzību, kas eh, kurā ir skaidrs norādes par to, kā ir jāizturas pret nepavadītiem nepilngadīgajiem. Kā norādīts rīcības plānā, Eiropas Savienība ir arī mēģinājusi ieviekt, ieviest grozījumus Eiropas patvērumu tiesību aktos, lai labāk ņemtu vērā eh, šo bērnu neaizsargātību patvēruma meklēšanas procesā. Tā ir ieviesti papildu aizsardzības pasākumi nepavadītiem nepilngadīgajiem, piemēram, vienmēr ir jābūt, e, jā, jā, jānorīko juridiskais pārstāvis konkrētajam bērnam. Ir vēl kāds tiesiska, e, un līdz gada beigām tiks izstrādāts vēl viens tiesiskais instruments, un tā būs eh, patvēruma procedūru direktīva, kas nodrošinās konkrētus noteikumus, kā izturēties pret nepavadītiem nepilngadīgajiem. Komisijas skatījumā ir svarīgi nodrošināt to, lai tādas neaizsargātas grupas kā nepavadīti nepilngadīgie e, netiktu pakļauti noteiktām procedūrām, kas viņiem nav piemērotas. Tāpat arī e, at, tajās situācijās, kad, pat, kad pieteikumu iesniedzēji tiek turēti, e, tiek aizturēti. E, šis rīcības plāns ir ne tikai par tiesību aktiem un pieredzes apmaiņu, bet arī e, tas cenšas risināt problēmas ar datu vākšanu. Neskatoties uz uzlabojumiem, mēs, mums nav nav visaptvarošas kopainas par to, kāda ir situācija ar nepavadītajiem nepilngadīgiem komisija uh, eh, veids pārnes ar dalību valstīm, lai noskaidrotu, vai datus nevarētu ievākt uh, daudz uh, apkopotākā veidā. Ja jūs saskaraties ar uh, nepavadītu nepilngadīgo, tad ļoti bieži grūti noteikt šo bērnu vecumu. Un uh, Eiropas patēruma atbalsta birojas ļoti daudz ar to strādā un notiek ekspertu sanāksmes šajā jautājumā. Vēl viena problēma ir ģimenes locekļu atrašana. Un arī te vēl ir daudz, veicam, daudz eh, jāpaveic. Ir ļoti svarīgi atjaunot ģimenes saites šādās situācijās, lai nodrošinātu bērna labklājību eh, nākotnē. Protams, arī te ir jāņem vērā bērna vislabākās intereses, E, ģimenes locekļus iespējams atrast tikai sadarbojoties ar izcēlesmes valstīm. Tas ir vēl viens jautājums, kur ir ļoti svarīga nepārtraukta sadarbība ar starp iesaistītajām valstīm, lai nodrošinātu drošu migrāciju, novērstu cilvēku izniecību un uh, spētu veikt, uh, spētu atrast bērnu ģimenes locekļus. Šmitas kundze, vai jūs lūdzu varētu mm, pamazām noslēgt savu prezentāciju? Jā, tātad šis darbs vēl nav pabeigts. Mēs turpinam sadarboties ar iesaistītajām pusēm, tā skaitā starptautiskām organizācijām un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Mēs turpinam īstenot rīcības plānu un koncentrējamies uz dažādiem konkrētiem jautājumiem, kurus es tikko minēju. Protams, ka ir panākts progress eh, patvērumu meklēšanas eh, akī jomā. Tāpat mēs sadarbojamies ar EPAB eh, ģimenes locekļu meklēšanas jomā, lai noskaidrot, kāda ir labākā prakse Tāpat arī eh, vēlamies lūgt eh, Eiropas parlamentu sniegt mums atbalstu. Eh, un tiks īstenots izmēģinājuma projekts attiecībā uz nepavadītiem nepilngadīgiem eh, vienu miljonu eiro vērtībā, un tas būs ļoti svarīgs pasākums. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs manā sarakstā ir Džerba kungs no apvienoto, nā, apvienoto nāciju cilvēktiesība augstā komisāra biroja. Kur ir Džerba kungs? Lūdzu, pieturieties pie atvēlētā laika maksimums 7,5 minūtes. Like first... Paldies! Vispirms tomēr vēlēs dot vārdu kolēģim, kas pārstāv UNICEF. Jo mēs tieši esam sadalījuši, tad UNICEF izteiksies pirmie. Nu labi, tad lai būtu, tad Jokorio kungs. Vienalga jums tad ir piešķirtais runas laiks paliek spēkā. Ja paldies priekšsēdājs, jums vēlos uh, pateikties par iespēju piedalīties jūsu debatēs. Mm, jo tiešām man arī bijis iespēja arī šeit piedalīties un katrā ziņā tā kā uzbeku valoda, tā kā jau mēs dzirdējām arī šeit uzrunas veidā, ka Eiropas parlaments pievērš jautājumam ļoti nopietnu uzmanību un tāpat arī Eiropas komisijas pārstāvi šeit un mēs turpināsim strādāt. Mēs uzskatām, ka, protams, sanāk, ka kāds ceturtais pieprasījums patvērumu pieprasījums ir tieši ko eh, piesniedz eh, bērnu vārdā. Un tas tikai parāda, cik nopietna šī problēma ir. 65 tūkstoši bērnu katru gadu. Tāds ir mūsu līdzinies novērtējums. Un mēs, protams, jau situāciju esam sekojuši vairāk jau kā 60 gadus, un mēs esam ļoti apzinājušies konkrēti bērnu vajadzības, bērnu situāciju, viņu nesakātību. Tad arī šajā gadījumā mēs vēlamies īpaši uzsvērt cik īpaši neaizsargāti ir bērni, kādā situācijā viņi atrodas. Protams, ka migrācijas jautājumos bērni ir vēl vairāk pakļauti dažādu veidu draudiem, un līdz to mūsuprāt ir ārkārtīgi svarīgi, lai šo konvenciju ratificē dalībvalsts, ko viņas ir ratificējušas dalībvalsts katra atsevišķi, bet ne Eiropas Savienība kopumā, lai gan viņi to varēja arī vienkārši izdarīt, balstoties arī uz 4. Lisbonas līguma pantam. Uh, Un uh, konvencijas trešais pāns, kas tieši runā par bērnu tiesību, norāda, ka pirmkārt vienmēr uzmanības centrā ir bērna intereses bērnu tiesības. Un tāpat arī mums ir spēkā arī fundamentālo tiesību harta, kas arī trešajā punktā atsauc uz šiem pašām tiesībām, bērnu tiesībām. Tas ir skaidri ierakstīts, un mēs vēlamies, lai šo darbu turpinām. Bērns un migrācija. To var arī pavērst dažādi, to var izskaidrot dažādās situācijās, skatoties uz atsevišķo dalību valsti. Katrā ziņā šobrīd ir ļoti svarīgi, lai mēs vienmēr ievērojam bērnu tiesības. Trešais pants tieši runā par šādām interesēm un uzskata, ka tas ir absolūti jānodrošina, absolūti jāievēro. Un tāpēc mēs arī norādām, ka migrācijas apstākļos mums ir jāskatās, kas tiek darīts ar bērniem, kādas ir procedūras, ko piemēro vietējās iestādes. Vai tik kaut kāds nestandarts situācijas, vai sarežģītas situācijas. Tā kā tur cieši jāsadarbojas arī ar juristiem, juristiem ar tieslietu pārstāvjiem, ar tiesnešiem. Mums jābalstās labu praksi, kas labi arī atspoguļo praksi un palīdz mums saprast, kā varam to arī iznot, nodrošinot bērnu tiesību ievērošanu. Mēs vēlētos, protams, lai Eiropas Savienībā izveidot šādu vienotu pieju un tieši balstītos līdz no labāko praksi. Jums arī izdalīts ir pētījums, jūs varat ar to iepazīties, un tas skaidri atklāja, ka te ir arī vēl papildus citi instrumenti, kurus neesam izmantojuši. Tātad pamatīdēja ir šāda, ka mēs piedāvājam šeit principu, kurā vienreiz, katru reizi atgādinām, ka pirmkārt svarīgākās tieši bērna intereses, un to atgādinām visiem tiesnešiem, uh, arī īstenot praksi. Īsti mēs runājam arī par tātad arī, ko saucam par šī rāra um, situāciju bērniem. Neatkarīgi vai bērni ir neatka, nelegāli vai legāli ieceļojuši un kāda ir viņu situācija, vienalga tiesnešiem vienmēr jāņem vērā, ka pirmkārt ir jāaizstāv bērnu intereses. Bērniem visiem neatkarīgi no viņu politiskās situācijas vai kādas citas situācijas ir viņa bērntiesības. tiesības un viņa status nedrīkst tikt ierobežots, un tas arī nedrīkst tikt sasaistīts vienmēr ar vecāku tiesisko statusu. Mums kā tev reizi jāatgādina. Mēs jau ceram, ka šo jautājumu mēs varēsim atrisināt un ka Eiropas parlaments mūs atbalstīs šo jautājumu risināšanā. Jā, mēs saņemam jau jūsu atbalstu, bet tomēr ir vēl lietas, kas ir jāizdara Eiropas parlamentā. Eiropas parlaments mums ir ārkārtīgi nozīmīgs partners Un tāpēc mums jāizveido kopēji pie visās dalībvalstīs, lai aizsargātu bērntiesības. Paldies! Jums, Čerapkungs! Un tagad Čerapkungs! Paldies, dāmas un kungi! Man ir prieks un gods uzrunāt jūs šodien. ANO augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos, nevis bēgļu jautājumos vārdā. Un es vēlos, protams, arī te pievērst jūsu uzmanību šim ārkārtīgi svarīgajam jautājumam, ko jūs Eiropas saimnības tiesības saucat par uh, nepavadītiem, um, mazgadīgajiem, nepilngadīgajiem, savukārt ANO terminoloģijām mēs saucam par uh, nepavadītiem bērniem. Uh, Un mēs kopā ar UNICEF šeit runājam nevis par nepilngadīgām personām, bet par bērniem, jo galu galā mēs balstāmies uz arī konvenciju par bērna tiesībām. Un tas skaidri nosaka šī konvencija, ka tas ir uh, viss personas, kas jaunāks par 18 gadiem, ir bērni. Un tieši tāpēc mēs viņus saucam par bērniem. Un tur nosakam arī precīzi arī tiesības. Tātad personas, mazgadīgas personas, viņi ir bērni. Vienalga kāda situācija, vai viņi ir nelegāli vai legāli iekļuvuši valsts teritorijā, viņi ir bērni, un visi jau veidi tiesiskie lēmumi, kas tiek pieņemts, vienmēr jāpieņem, lai ņemtu vērā bērnam vislabāko situāciju, bērnu intereses. To skaidri nosaka trešais konvencijas pants. Tas ir vienmēr jāpaturprātā, un tam vienmēr jāpiešķir nepieciešamais svars. Lūk, līdzinājās politiskas debats, arī domāt par gan izpildu varu, gan arī likumdošanas e, praksi skaidri norāda, ka vislielāko lomu šeit tomēr īsteno un spēlē tieši tiesneši. Tāpēc ir jāskatās arī, kā mēs to varētu mainīt, lai varētu panākt, ka precīzi tiek īstenot bērnu tiesības un ka bērnu tiesības netiek apdraudētas. Līdzinājā prakstiem žēl to nenodrošina. Neret tomēr ir tā, ka tiesneši to ignorē. Uh, Un tieši tāpēc mums ir vairāk jāpanāk, ka arī tiesneši vairāk ņem vērā bērnu intereses, un mēs to arī esam aktualizējuši, organizējot tādu uh, tiesnešu kolokviju, apkopojot labāko praksi, lai tiesneši saprastu, kāda tad ir vislabākais iespējamais risinājums visā Eiropā, no Portugāles līdz pat Ungārijai, un ņemot vērā Strasbūras tiesas nolēmums. Un te mēs runājam tikai par vispārējām rekomendācijām, bet konkrēti četrām jomām, kur ir ļoti atšķirīga tiesu prakse, un reizēm rada problēmas domājot arī par valsts nostājām un bērnu konvencijas īstenošanu. Te es varu četras lietas. Pirmkārt, ir nosakot vecumu, piedāvāt tālāk ilgspējīgi risinājumi, piemēram, par bērnu atgriešanu, tālāk piekļuvi sociālajiem dienestiem un citu veidu nepieciešams sociāla, ekonomiskās, kultūrālās tiesības un ceturtkārt procedūru tiesības un procedūru ievērošanu. Un, lūk, lai gan arī būtu diezgan nozīmīgs tiesko sistēmu atšķirības un prakses, tieso prakses atšķirības, tomēr visvairāk tieši izrādās, ka tiesneši saprot un ļoti labi izprot, kā šādas situācijas būtu jārisina teoretiski. Un tiesneši tieši vadās jau ličnējā labo prakšu apkopojumā dalībvalsts starpām. Šī labākā prakse, diemžēl, ir nepietiekama. Tur ir nepilnības un ne tikai dalībvalsts starpā, bet arī, bet arī konkrētajās dalībvalstīs, katrā atsevišķi. Un tieši tāpēc vēlos tagad pievērsties atsevišķiem jautājumiem. Piemēram, vecuma noteikšana. Šis kolokvijas atklāja, ka, protams, vai nu piemēram medicīnisko pieju vai sociālo un psiholoģisko novērtējumu. Tie tie divi uh, galvenie veidi, kā nosaka personas vecumu. Un atkarība no situācijas vai nu vienu vai otru, tad attiecīgi piemēro, ņemot vērā arī vietējo sociālo kontekstu. Tad tiesnešu kolikvijas tieši norādīja, ka vecuma noteikšanā visām metodēm ir pieļaujams kļūdas diezgan rupjas kļūdas, ja šīs kļūdas svārstības ir diezgan, piemēram, liels. Bet paši tiesneši gan neteica, ka viņi būtu par labu tam, ka šāp gadījumā persona tiek uzskatīta par bērnu tomēr. Un tas, lūk, ir pārsteidzoši, un reizē tas arī nozīmē, ka persona var pārsūtēt tiesnešu lēmumu um, un pieprasīt tomēr viņu atzīt par bērnu. Tātad tas ir ļoti svarīgi. Tālāk par jautājumiem, vai šie ir ilgspējīgi risinājumi. Līdzinājā tiesa praksa par nepagvaldītiem bērniem, skatoties ar administratīviem lēmumiem par bērnu atgriešanu uz izcelšanas valsti bez pavadoņa, bez aizsard, aizgādņa, norādīja, ka bērnam netiek bieži vien sniegt nepieciešama palīdzība un netiek nodrošināta arī, ka viņu kāds sagaidīs. Tieši tāpēc arī tiesa norāda, ka, ja tiek no, pieņemts šāds lēmums par bērnu atgriešanu izcelsmes valstī, tad tam jābūt ļoti stingri pamatotam lēmumam un jāņem pirmkārt vienmēr vērā bērnu intereses. Šajā kolekvijā mēs atzinām, ka lēmumi, kad tiek pieņemts par bērnu nosūtīšanu atpakaļ nosūtīšanu uz izcelsmes valsti, ir skaidri atzīts, ka, protams, ka bērnu labklājību var nodrošināt tikai tad, ja tiek absolūts sadzīts bērns viņa ģimenei. Un tas ir neiespējami, protams, nosūtīt bērnu atpakaļ uz valsti, ja tā ir karš lūk, tas liktos pašsaprotam, bet īstenībā tiesa ir saskārušies ar šādām situācijām, ka bērni tiek nosūtīti uz valstīm, kuras, kā, kurās ir karš. Un tieši tāpēc mēs arī esam koncentrējuši gadījumus, kad ir bērniem, kas arī jau tuvojas tātad pilngadībai, um, arī tiek pieprasīts steidzamības kārtā nodrošināt arī ģimenes aizsardzību gaisgātņi, jo bieži vien sanāk, ka viņi tūlīt arī pārkāpjot 18 gadu slieksni, un uzreiz kļūst par kā nelegāliem migrantiem, un bieži vien viņi pat arī jau mācību procesā viņi tiek izraidīti no valsts kā nelegāli pieaugušie migranti. Tieši tāpēc ir jāskatās, ka arī tiek nodrošināts alternatīvās iespējas. Bieži vien, piemēram, šādi alternatīvi arī pieaugušu uzņemšanas centri ir nepietiekami, un pirmkārt jānodrošina, ka tā darbojas, uh, un kad arī šādiem bērniem ir iespējas tur ierasties. Un tajā brīdī, kad viņi sasniedz 18 gadu vecumu, viņiem ir viss tiesības arī uz šādu arī atstāšanas faktā nodrošinātājiem vai solim nepieciešamo sociālu atbalstu, kāds tas piemērots visiem bērniem. Un visbeidzot par tiesnešu praksi. Skaidri nodrošinot arī tātad um, arī varintiesas pakalpojums, lai nodrošinātu arī aizbildņa noteikšanu. Tāpēc ir skaidri noteikts, ka bērnam ir jāspēj arī piedalīties šajā gadījumā aktīvāk, nevis vienkārši, ka tiek atnolasīts tiesā, ko bērns ir teicis aizpildim, bet, lai nodrošinātu bērnu labākās intereses, bērnam tad jānodrošina iespējas arī pārsūdzēt šādu lēmumu, par viņa atpakaļ nosūtīšanu. Un tieši tāpēc mēs kopējais secinājums ir šāds, ka šeit ir iedvesma ne tikai pašiem tiesnešiem, bet visu veidu iestādēm, kas izskat migrācijas jautājums, kas pārāk bieži tomēr nepieņem tāds lēmums, kas ir bērnu interesēs, neņemot vērā īstenībā tieši paši bērnu intereses lēmumu pieņemšanā. Turklāt Libas komitejas pieņemtais solis jau pirmkārt jums ir daudz sološs, un mēs būtu ļoti iepriecināti, ja atsevišķi mūsu atzinumu arī par šo tiesnešu kolokviju arī atspogļoties jūsu pieņemtos lēmumos. Jums šis pētījums būs pavisam drīz pieejams arī franču valodā. Tagad tas pieņemams angļu valodā, un jums arī mēs esam atnesuši šeit itālas materiāls. Paldies! Paldies, tad pienāca laiks debatēm. Pieteikušies 6, 7, 8 deputāti. Krastas bildu kundze tā lūdzu. Paldies, Sofija! vēlējos teikt, izteikšos īsi. Manuprāt, referenti Natālija un arī jau kolēģi no UNICEF un apvienotā nāciju apvien komisāra cilvēktiesību jautājumos jau precīzi norādīja konkrētos izaicinājumus, sarežģījumus un uzdevumus, kas jāskatās ar bērniem ierodoties Eiropā. Man ir prieks, ka esmu bijusi ēnu referenta tautas partijas vārdā, jo šeit mēs runājam par 75 tūkstošiem bērniem, kas ierodas Eiropas Savienībā bez vecākiem. Un vai nu tas ir kara dēļ, vai viņi ir bijuši cilvēktiesniecības upuri, vai viņi vienkārši meklē labāku dzīvi. Tā kā jautājums jau nav juridiski atrisināms, tas ir jautājums cilvēciski un, un psiholo, eh, psiholoģiski jārisina. Tātad mums jāskatās, kāda ir bijuši līdšanai parlamenta nostāja. Jo patērumu pakete mēs esam pie tā strādājuši. Un arī šeit atpakaļ nosūtīšanas programmā mēs vienmēr esam iestrādājuši šo principu par bērnu labāku interesu nodrošināšanu. Un juridiskā pārstāvniecība, īpašā pārstāvi nodrošināšana arī, kas ir nokļaut arī bērnu um, izmantošanas uh, direktīvā, te ir skaidrs atklāts, princips vienmēr ir iestrādāts. Un, manuprāt, referencija izveidojusies tiešām tādu precīzu uz risinām vērstu pieeju. Un te ļoti daudz, kas jāizdara, lai tiešām nodrošinātu labāku datu apkopošanu. Šobrīd mēs iegūstam tikai datus par vispārējiem patvērumu meklētājiem. Un jāatzīst, ka jau nav tāds risinājums visiem bērniem, piemēram, vienādi. Un tāpēc ir jāskatās konkrēti ad hoc risinājumi. Mums ir jāpieprasa, lai mēs zinātu precīzi situācijas, no kurienes bērni ierodas, kāds ir tas pamatojums, kādā veidā un kā viņi kļūst par patvērumu meklētājiem. Zviedrijā tikai 2011. gadā bija 275, 2650 bērnu, kas iedās mūsu valstī. Un tieši tāpēc tas bija ļoti satraucoši šāds liels skaits mūsu valstī, un mēs Libi komitejā vēlamies. Pat valstī, kurā it kā mēs arī kā saprotam, kur jau ir iestrādes procedūras, šis, promēr, ir sarežģītas lietas, jo gal galā Tas ir jautājums, vai to mēs nododam pašvaldībām, vai mēs to nododam atsevišķajām ģimenēm, vai ģimenes atkal apvienošana ir labākais, vai arī labāk ir nosūtīt bērnu atpakaļ, vai tomēr ļaut viņam uzturēties Zviedrijā. Tie ir praktiskas dabas lieli jautājumi, kur ir ļoti sarežģīti tos uz vietas atrisināt vienmēr. Tā kā jāskatās labāko praksi un varbūt šādu darbu pieredzi. Paldies! Es atvainojos uzreiz pateikt katram tikai divas minūtes, savādāk mēs nespēsim iekļauties. Bet, nu, jā, mums ir ēnu referentiem un tam līdzīgi. Vienalga, līdziet, nevaram izmainīt laiku. 60 minūtes stundā un sādāk tāpat daudz būs neapmierināti. Tagad Zifokundze. Paldies, priekšsādātāji. Mēs šodien esam bieži runājuši, ka galvenokārt, protams, centrā jānostāda bērna intereses pirms jau kāda cita lēmuma tiek pieņemti. Savukārt, skatoties situāciju dalībvalstīs, nu, tad tas jāatzīst, ka nav, tas ir vēl tālu no realitātes. Bērni tas nav centrā. Arī mazgadīgi migranti tiek uzskatīti par problēmu, par izaicinājumu, par liekažiem, um, un līdz ar to mums liekas, ka svarīgākais ir, ka jāsaprot, vai Ko mēs vēlamies pateikt? Vai mēs šos bērnus gribam saglabāt vai izraidīt no valsts? Un līdz ar to šis jautājums nav tik viennozīmīgi sakārtots. Jā, mēs atsaucamies uz kopēju patvērumu paketi, bet ja mēs tiešām aiz pārliecību teiktu, ka svarīgākais ir bērns, tad šeit jau mēs arī varētu vienkārši ierakstīt kompromisē, bet jāatzīst, ka šeit piedāvātais kompromisa teksts īstenībā neatbilst šai loģikai. Arī tāpat papildus spērtie soļi. Nu, man liekas, ka mēs nevienmēr te nenodrošinām tieši bērnu interesu absolūtu pārstāvniecību un interesētību. Bieži vien pieeja tāda, o nē, atkal bērni, labāk sūtam viņus uzreiz atpakaļ. Mums jāskatās, protams, kāpēc vispār ir migrācija izcelsme. Nu, skaidrs, ka izcelsme, kā to saprotam, ir tāds, ka mēs nevēlamies šāds bērns vispār uzņemt un redzēt. Un bieži vien mēs saprotam, kāpēc tad um, bērni ierodas, un tāpēc tomēr, un, ka tās ģimenes viņiem vispār nespēja palīdzēt, bet tomēr vienalga viņus sūtām atpakaļ. Ja mēs sakām tālāk, valstī karš, bērns nedrīkst sūtīt atpakaļ, un vienalga viņi tiek sūtīti, tad tikpat labi arī draudz citas sarežģītas situācijas, dabas katastrofas, bats, un tātad šīs dažādi vien nosacījumi absolūti neatbilst bērnu interesēm. Arī tādās situācijās bērni tiek sūtīti atpakaļ. Tieši tāpēc man būtu jautājums komisijai. Ko mēs saprotam ar prevenciju, nedrošās migrācijas prevenciju, ja mēs saprotam ar situāciju izcelsmes valstīs, kur nav vairs nekādu izreču, un ko gan nozīmē ilgtspējīgi risinājumi Eiropas Savienībā, bet reiz arī izcelsmes valstī. Kāpēc vispār bērni ierodas Eiropā? Un tāpēc mums jāsaprot, mums ir jāpalīdz attīstīt tās valsts, lai šāda situācija vispār nerastos. Bet par šiem jautājumiem, protams, es vēlētos precīzāku arī komisijas skaidrojumu tieši kā veidā tiek arī e, noteikts bērnu vecums. Paldies! Nu, es aicinātu visus ļoti precīzi ievērot uzteik, e, uzstāšanās laiku, sādāk mēs sarēsim līdz pusnaktī. Flotres kundze. Ja, paldies! Paldies, priekšsādātāji! Nu, tas ir tiešām nedaudz tagad arī tā kā var nepatīkam, ka. Kā Protams, ka nu, mēs ēnu referenti un, protams, mēs esam šeit arī mm, diezgan plašā skatlā ieradušies un sanāk, ka mēs vienalga nevaram izteikties pilnībā. Nu labi, 20 sekundes jau tā patērēju tagad, un kas man palika 1 minūte 40 sekundes. Um, šīs debats um, šobrīd notiek, protams, skatoties uz vislabākajiem apstākļiem. Grīnsbek kundze vēlas to, protams, izskatīt um, tādā visaptarošā veidā. Un galvenokārt aktualizēt pareizos svarīgākos jautājumus. Un domāt par iespējamiem vislabākajiem juridiskajiem risinājumiem, lai varētu atrisināt šos dažādos jautājumus. Kas noteikts arī, protams, šeit mūsu sagatavot atzinumā, un vēl precīzi, ko mēs dzirdējām, tiešām spožās prezentācijas no UNICEF un UNCFR, CHR puses. Uh, mūsu politika un mūsu likumdošanas soļi precīzi atklāja ļoti nopietnas trūkums sistēmā, jo daudz bērnu tomēr nekādā veidā netiek aizsargāti. Tīkls tur ir pārāk liels un tukšums. Mēs atceramies 16 tūkstošiem. Uh, tad skaidrs no 12 līdz 14 tūkstoši kāps. Uh, 2007. gada jau uz priekšu, un Francijā tas jau bijuši 8000 bērnu pagājušā gadā, kas pieprasījuši un kas ieradušies, un viņus neviens nepavada, un nekādā ziņā arī nav saņēmuši palīdzību. Es domāju, ka Francijā arī jau vēl ārkārtīgi liels piepūli. Tālāk mēs skatāmies arī uz savu likumdošanas pieju. Patvērumu paketē, kur mēs runājam arī procedurālos jautājumus. Uh, nu, tur mēs neko vēl neesam atrisinājuši, gan sarunās ar padomi, kur mēs runājam tieši par to, ka nedrīkst šāds atsevišķs bērnus pakļaut visām lielajām procedūrām, jo gal galā arī mēs nevēlamies, lai viņu labākās intereses tiktu vispār ignorētas. Par komisijas pieju, es domāju, šī komisija pieeja ir ārkārtīgi ierobežota. Tas nerada tāds ilgtermiņa risinājums jo arī atgriešanās mājās jau tas būtu īstais risinājums. Tāpēc vēlētu dzirdēt, ko par to saka apvienotās ANO pārstāvis. Bet, nu labi, vairāk man nav, nav laika. Nu, prieks, ka katrā ziņā jautājums tiek virzīts un paldies arī referentē. Un es vēlos panākt, lai tiešām mēs izdarām absolūti visu, lai panāktu labāko aizsardzību. Lats kundze, es piekrītu jums, bet te jums būtu labāks ierosinājums, kā mēs varam panākt 120 minūtes iekļaut vienā stundā, tad, protams, kāds varētu izteikties divi tik. Frāns kungs tālāk. Paldies. Trešais eh, pāns tajā noteikts, ka bērnu labākās intereses ir vissvarīgākās. Un eh, tas eh, ir tiešām iekalts kā mm, akmenī. Tomēr ir skaidrs, ka tas, ko ir rakstījuši mirstīgie, var tik, tas var tikt mainīts. Un uh, Un eh, ir skaidrs, eh, ka daudzi no nopelngadījiem, kuri ierodas Eiropā, eh, Tātad šie mm, nostīmi ir izstrādāti ar labu mērķi, tomēr tie netiek pareizi īstenoti. Un ir tad svarīgi, lai bērnam būtu droša dzīve. Un vajadzētu arī teikt to, ka ir ļoti svarīgi, eh, lai bērni tiktu Eiropā aizsargāti. Mums ir jāuzticē jautājums, vai mēs varam pieņemt ideju par to, ka nepavadīts, eh, nepilnvadīgais, eh, ka viņš var palikt trešajā pasaulē, un kad tad mēs viņu pārvietojam uz Eiropu, vai mēs varam pieļaut situāciju, ka cilvēki paliek šajā trešajās pasaules valstīs. un ir tātad eh, jābrīdina, eh, lai šādi nepareizi nosīmi tiktu arī veidot. Paldies, Brauks kungs, eh, Marvai kundze. Paldies. Man liekas, ka visi šajā uh, telpā un visi juristi, kur strādā ar jautājumiem, kas saistīti ar bērniem, pilnībā piekrīt principam, ka bērna intereses uh, vienmēr ir vissvarīgākās. Eh, attiecībā uz bērnu um, tad, tad, eh, aizbilstības jautājumiem, jebkuriem jautājumiem, kas ir saistīti ar bērniem. Tomēr izaicinājums vienmēr ir attiecībā uz to, kas tieši ir bērnu interesēs un kurš var eh, par to nolēmt. Es varu pievienoties Koracas kundzei, ka cits svarīgs tehnisks eh, jautājums, kā piemēram tas, vai bērns ir jāatgriež vai nē. Tomēr es nepiek, ne, nepiekrītu viņai, ka tie ir praktiski jautājumi. Tie nav praktiski, tie ir fundamentāli, eh, principiāli jautājumi. Un es vēlētos jautāt eh, mūsu viesiem attiecībā uz judisko praksi par to, vai tā ir prezumcija, ka tas ir vienmēr bērnu interesēs, tad bērnu no trešās pasaules valsts interesēs, ka viņiem ir jāpaliek eh, šeit. Un kāds ir šis princips un kāpēc? Un kāda ir vērtību sistēma un pamatojums, kas tam visam ir pamatā? Un mums arī teica, ka, eh, ka tātad cilvēktiesību pārkāpums tika konstatēts tāpēc, ka eh, trīs gadus vecs bērns divi bērni tika turēti eh, šajos uzturēšanas centros sliktos apstākļos, bet kā šie bērni varēja nokļūt Eiropā? Kādi ir šie te stāsti? Kādas, kāda ir pamatā eh, šiem daudziem tūkstošiem lietu katru gadu, ka šie bērni nonāk šeit Eiropā un kāda ir pareizā juridiskā procedūra? Kurš viņus uh, pārstāv, kurš ir viņu, kam ir šīs pilnvaras viņus pārstāvēt un uh, Un kā var nolēmt par to, kas ir bērnu labākajās interesēs, kad tiek uh, nodalīts fundamentālais jautājums par to, vai bērns ir jāatgriež savā valstī, es tiešām novērtētu, ja jūs varētu sniegt atbildes, jo sevišķi tāpēc, ka mūsu dokumentos es neredzu, ka būtu pieminēts šis te eh, kolokvijas un tā iznākums. Paldies! Paldies, Pāvērs kundze! Paldies, priekšsēdētājiem. Jā, kādā ziņā šis jautājums ir ļoti svarīgi, lai mēs noteikti arī kā to jautājumu varam iznot ikdienā un praksē. Vairāk jau, protams, to norādījuši. Tādos jautājumos jāatzīst, ka šeit noteiktās metodas, kādā veidā bērnā vecuma tiek noteikts, un tas ir ārkārtīgi neskaidrs un neprecīzs. Tas, protams, jau ir vesels simts gadu vēstures, varbūt tāds metodoloģijas stāsts, tās bieži vien novecojušas metodas, uh, Un bieži vien es skatos, vai te mēs nevarētu panākt kaut kādu zinātniski atbilstošāku laikmetam metodi. Tālāk otrs jautājums par saistību ar cilvēku tirzniecību. Mēs jau zinām, ka ļoti daudz bērni Eiropas saimnībā nonāk tieši šādā veidā, cilvēku tirzniecības veidā. Tāpat arī mēs zinām, ka mazgadīgie nepilngadīgās personas bez pavadoņa ir tikušas izmantot cilvēku tirzniecībā. Eiropā mums ir ļoti daudz šādu um, upušu, upuru. Nu, tad mēs, piemēram, viena ceturdaļa no tiem ir, tie ir tiešām vairāk tūkstoši, ir tieši bērni. Mums nākotnē jāskatās, kā mēs arī tiesību aktiem noteikti aizsardzību bērniem no trešām, trešām valstīm. Bet vienlaikus arī par bērniem, kas cilvēku izniecību nonāk no vienas dalībvalsts otrā. Vai Eiropas komisija ir jautājums, kā arī tādu problēmu var atrisināt? Paldies, Makintāra kundze. Paldies. Es eh, domāju, ka mēs eh, esam vienojušies eh, par to, ka visi bērni, tad, tad nepiln, nepavadīti, nepilngadīgie tiek uzskatīti par bērniem un viņu intereses ir vissvarīgākās. Un es domāju, ka um, mums ir arī um, noteikti vislabākie standarti visā Eiropas Savienībā un savas pateikties referentai par sniegto informāciju. Un manī tiešām pārsteidza tas, ka dažas valstis nepilda savus pienākumus līguma ietveros. Un, eh, manuprāt, tur nav, ne, nevajadzīgs, tur nav vajadzīgs plāns, tur ir vajadzīga rīcība, un tāpēc vēlos jautāt eh, komisijai, ko viņi dara, lai garantētu, ka dalībvalstis eh, izpilda savu pienākumu, ko nosaka līgums. Un otrs jautājums, kur vēlētos uzdot, attiecās uz cilvēktiesniecību. Uh, Rīcības eh, plāns eh, mudina dalībvalstis eh, izvērsta apmācības, lai noteiktu agrīni šādus cilvēku tirdzniecības gadījumus. Un tādā veidā šie te robežsargi varētu veikt pareizo novērtējumu. Un varbūt komisija mums varētu nedaudz vairāk pastāstīt par šo te apmācības kampaņu. Kādā veidā mēs varam identificēt uh, Um, atšķirības starp bērnu, kurš uh, ir uh, pārdots un uh, starp bērnu, kurš meklē patvērumu. Un apvienotajā karalistē ir simtiem bērnu, kuri katru gadu nokļūst cilvēku tirzniecībā. Puse no viņiem tad, tad gal galā nu, nonāk savu um, rokās tiem cilvēkiem, kur viņus iesaistīt cilvēku tirsniecībā. Pat tad, ja par viņiem parūpējas, gal galā viņi Tātad eh, nonāku šo te, mm, šo te eh, cilvēku eh, pārvaldībā. Paldies. Pēdējais runātājs, lūdzu. Es arī ļoti vēlos pateikties referentēji un citiem runātājiem par to, ka viņi uzsvēra galvenos jautājumus. Es domāju, ka problēma ir šajā mm, nostatījumā, tad vai mēs viņus uzstām par migrantiem vai par bērniem, jo uh, Ja mēs viņus uzskatām par bērniem, tad mums nevajadzētu runāt par uzturēšanās centriem, mums nevajadzētu runāt par to, ka viņi ir jāsūta atpakaļ un tā tālāk. Ja mēs viņus uzskatām par migrantiem, tad mēs domājam par visiem šiem jautājumiem, kur ir saistīti ar imigrantiem. Vēlos uzsvērt eh, jautājumus, kurus jau minēja komisija. Tātad eh, pieeja pakalpojumiem, pieeja juridiskajai pāraudzībai. Vēlos arī uzsvērt eh, pieeju uh, eh, eh, ēdienām, izglītībai, mājoklim. Tas viss iepriekš netika pieminēts, un līdz ar to es tiešām gaidu referents ziņojumu, lai jūs varētu redzēt, kā tieši šie jautājumi ir apskatīti un kā mēs varam tos izmantot, lai tiktu radīts labs iniciatīvas ziņojums. Paldies par to, ka izteicāties tik īsi. Vairākas atbildes Vairākas atbildes eh, bija raidītas eh, komisijas eh, pārstāvju un UNICEF un ANO pārstāvju virzienā. Es vēlētos, lai jūs atbildētu pavisam īsi. Maksimums divas minūtes katram pārstāvim. Un, ja jūs nevēlaties atbildēt, tad mēs varam ietaupīt laiku. Un no sākuma komisijas pārstāvja Šmita kundze, lūdzu. Paldies, tā ir, ka ir vairāki jautājumi, kuri parāda to, cik daudz jautājumu attiecībā uz nepavadītiem, nepilngadīgiem vēl ir jārisina. Pirmkārt, Cibelskundas jautājums. Ko mēs darām izcelsmes valstīs? Ir jāņem vērā tas, ka nepilngadīgie šeit ieroģa, ierodās dažādu iemeslu dēļ. Daži bēg no kara, lūdz patvērumu. Un ir arī e, citi nepilngadīgie, kur ierodas ekonomisku iemeslu dēļ. Vai arī nabadzības dēļ, vai tāpēc, ka nav, viņam nav pieejama izglītība, un šeit viņi cer atrast labāku pasauli. tad ir eh, tie, kuri bēg no kara, un tomēr mēs varam skatīties, eh, kas ir darāms saistībā ar attīstības sadarbību, lai palīdzētu eh, citiem nepilngadīgajiem un sniegt viņiem palīdzību. Sniegt palīdzību nepilngadīgajiem, kuri vēl ir savās valstīs. Attiecībā uz bērniem, kuri ir cilvēku tirdzniecības upuri, tas ir konkrēts gadījums, un tam pieskārās vairāk no runātājiem. Es vēlreiz vēltos atsaukties uz neseno direktīvu, kur nesen ir pieņemta direktīva par Eh, profilaksi un eh, cīņu eh, pret cilvēku tirdzniecību. Tur ir atsauce uz bērnu interesēm, un tur ir vairāki nosacījumi noteikti. Un, mums, un mēs ceram, ka dalībvalstis šos noteikumus transformēs nacionālā likumdošanā. Esmu droša, ka komisijas loma tiks pilnībā nospēlēta, lai garantētu, ka šī direktīva tiek pilnībā īstenota. Mans eh, kolēģis, kurš ir atbildīgs eh, par eh, direktīvu, viņš uzsver kontaktus ar cilvēkiem dalībvalstīs, lai garantētu, ka transponēšana norit veiksmīgi. Bet attiecībā uz patvēruma direktīvu, kur jau pastāv, un attiecībā uz citām direktīvām, kuras tiek gatavotas, mēs ceram, ka arī tās tiks veiksmīgi transponētas. Tad vēl vēlējos atgriezties pie jautājuma par komisijas lomu attiecībā uz līgumu mm, aizsargāšanu. Un tā arī uzsāks pārkāpuma procedūras, ja tāds ir nepieciešams. Bija eh, kāds aspekts, eh, kas eh, tika uzsvērts attiecībā uz ilgtermiņa risinājumiem. Es nedomāju, ka tas ir nepie... uzreiz jāinterpretē kā konkrēts risinājums. Ir jāsaprot, kas ir raksturīgs katram konkrētajam gadījumam saistībā ar bērniem. Un vai tiešām tas ir pareizais risinājums? Mēs arī mūsu rīcības plānā atsaucamies uz iespējamu bērnu integrāciju šeit Eiropā. Un mēs arī nolēmām izmantot integrācijas fondu, lai atbalstītu šī iespēju. Tomēr neviena dalībās eh, nav eh, izpētījusi eh, šo iespēju. Un mēs arī nevaram izslēgt atgriešanu, jo bērni kopumā jūtas labāk savā ģimenē, un arī tas ir jāņem vērā. Tas šobrīd viss, eh, bet man ir arī iespēja eh, atbildēt divpusēji, ja tāda vajadzība. Tagad eh, vārds Kori kungām divas minūtes. Es runāšu mūsu abu vārdā. Attiecībā uz atgriešanas jautājumu. Uh, Tik uzdots eh, jautājums, eh, vai bērna labākajās intereses eh, nozīmē to, ka neviens bērns nekad nebūtu jāatgriež. Nē, tas nav tas, ko mēs ar to domājām. Un to arī tiesnešu kolokvijas nelēma. Un mm, bērnu labākās interesēs ir dzīvot kopā ar saviem bērniem, kopā ar savu ģimeni savā valstī, uh, Eh, kuri var sniegt viņiem eh, pienācīgu mm, aprūpi, bet, kā jau iepriekš, eh, iepriekš teicu, ir gadījumi, kad valsts iestādes mēģina atgriezt bērnus tādās situācijās, kuras vēlāk tiek citādi interpretētas no tiesnešu puses, piemēram, kad nebija noteikumu, nebija skaidrs, kurš uzņemtu bērnu un tiek atgriezti bērni arī kara situācijās, un tas ir tādas situācijas, kuras tiešām ir jārisina. Mēs nevaram teikt, ka mēs vai nu atbalstām to, ka neviens eh, netiek atgriezts, vai arī mēs cenšamies atgriezt eh, visus bērnus. Nē, mums ir tiešām eh, jānovērtē katrs gadījums atsevišķi, balstoties uz bērnu labākajām interesēm. Um, tas nav jādara formāli, bet pēc būtības. Paldies! Un tagad eh, korīgumam vārds teikts. Man nav nekas, ko piebilst. Mans kolēģis jau teica vīds. Es tikai varu pateikt eh, to, ka Vācijā mēs eh, veicām pētījumu, lai izpētītu situāciju ar bērniem, kuri atgriezās Kosovā, vai tas bija pareizais lēmums. Uh, Un izpētot situāciju pirms eh, viņu uh, došanās uz Vāciju, uz to, kā viņi integrējās Vācijā un tā tālāk, un pēc tam pētot to, kā viņi atgriezās Kosovā, uh, viņi tad nezināja mm, tad šo te valstu Vāciju, viņi, un ar to viņi bija viegli ievainojami, un ja mēs domājam par labākajām bērnu interesēm, tad uh, ir tiešām ļoti svarīgi uh, iegūt pēc iespējas vairāk informācijas katrā konkrētā gadījumā. Un uh, tagad uh, vārds Grīsbergas kundzei divas minūtes. Paldies, Sofija! Protams, man no sākuma jāapsakās komisijai par to, ka viņi mūs iepazīstināja ar vidējā termiņa eh, ziņojumu, kā arī par to, ka tika sniegtas precīzi atbildes uz kolēģis dotiem jautājumiem. Paldies arī eh, pārstāvjiem eh, no ANO un UNICEF Es eh, tiešām eh, centos eh, apvienot visas šīs dažādās idejas un jautājumus. Un es tiešām priecājos, ka mums ir turpmākie mēneši, lai pētītu šo sarežģīto, jūtīgo jautājumu, kas ir svarīgs mums visiem kā Eiropiešiem. Un es arī esmu tiešām aizstāve idejai, par to, ka ir jārunā par bērniem, nevis par nepilngadīgajiem. Tas ir tiešām simboliski, Mēs zinām, eh, kāda ir nepilngadīgā eh, definīcija, tomēr man patīk eh, šī ideja, kas tika iepriekš pausta, lai arī kāda būtu situācija. No sākuma bērns vienmēr ir jāskata kā bērns, un tas ir mūsu pienākums. Un mums ir pienākuma attiecībā uz šo bērnu, neatkarīgi no tā, kādas ir bērnu ierašanās mērķis Eiropā. Uh, Un šajā neilgajā laika posmā es vēlos eh, teikt, ka šī pieeja ir fundamentāla. Tāpēc, ka ir bērni, kuri ierodas šeit kara dēļ, un viņiem ir da bijušas dažādas eh, traumas. Un ir arī bērni, kuri ierodas Eiropā, eh, domājot, ka šeit ir kaut kāda paradīze. Ir bērni, kuri uzņems briesmīgus riskus. Un viņi kļūst eh, par cilvēku tirdzniecības upuriem un tā tālāk. Un līdz ar to mums ir eh, ļoti liela atbildības mūsu pleciem. Un ziņojumā tiks apskatīt visi šie šarzītie aspekti. Es varu pateikties Anmarē par Zviedrijas situācijas izskaidrošanu. Eh, ir skaidrs, ka Zviedrija dara ko, visu, kas ir tās spēkos, tomēr joprojām pastāv dažādas problēmas. Un arī attiecībā uz citu kolēģu teikto šī ideja par uh, steidzamību. Tātad, jā, mums ir labas prakses eh, piemēri, mēs varam uh, uzlabot datus un veikt pilotu projektus. Uh, tomēr skaidrs, eh, ka mums ir jānāk klajā ar izsnājumiem, atbildēm, un, kā teica daži no kolēģiem, mums uh, iespējams ir arī jāpadara dalībvalsts atbildīgāks. Un tā kā nav daudz laika, vēlos uzsvērt, ka mums ir arī jādomā uh, par uh, tiesu praksti, lai um, izstrādātu savus ziņojumus, un mēs varētu tiešām uh, panākt lielāku konsekvenci, jo tas visiem ir nepieciešams. Paldies! Līdz ar to esam pienākuši pie šīs dienas pēdējās diskusijas. <clears throat> Mums ir mazāk par eh, stundu eh, diskusijai par eh, datu aizsardzības pakotni. Tas ir liels un svarīgs jautājums. Vēlētos lūgt kolēģiem noturēt savas diskusijas ārpus sanāksmes zāles. Mums ir divi referenti, uzklausīsim, uzklausīsim komisijas un Kipras prezidentūras pārstāvis, kā arī juridiskā dienas pārstāvi. Un pēc tam mēs uzsāksim diskusiju. Līdz ar to es eh, tiešām uzsvēršu, lai uh, zālē tiek ievērota disciplīna. Un, kolēģi, ja jūs neievērosiet disciplīnu, es kļūšu vēl niknāka. Un uh, katram runātājam būs maksimāli divas uh, minūtes laika, nevis divas minūtes un 50 sekundes, bet tieši divas minūtes, ne vairāk. Un es lūkšu uh, referentiem un komisijai un Kipras prezidentūrai un arī juridiskajam dienestam uh, ļoti īsi izteikties. Sāksim ar diviem uh, referentiem, sākumā Albrehta kungs. Paldies, Sofija. Man liekas, ir vairāk nekā divas minūtes. Jā, eh, viens sekundīti. Lūdzu, ja jums ir kas eh, diskutējams, lūdzu atstājiet sanāksmes zālē, mēs varētu koncentrēties uz datu aizsardzības pakotni. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs Konte. Atgriežoties eh, pie nākamajā, tad pievēršoties eh, nākamajā diskusijā par datu aizsardzības pakotni attiecībā uz eh, direktīvu un regulu. Mēs joprojām ļoti cieši sastrādājamies ar ēnu referentiem pie abiem dokumentiem. Un, un mēs joprojām ievērojam mūsu pieeju tas būtu e, iegūt e, konsekventu datu aizsardzības režīmu. Un kā jau visi zina, tas, protams, ir liels izaicinājums. Līdz ar to mēs e, darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai to panāktu, un mēs arī darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai to panāktu noteiktajos jā, laika grafikā. Mums ir jāpabeidz darbs pie šīs reformas pirms mūsu mandāta beigām. Tad attiecībā uz regulu Jūs esat eh, saņēmuši divus darba dokumentus attiecībā uz regulu. Eh, otrais un trešais darba dokuments. Tātad es tikai vēlētos eh, norādīt uz galvenajām lietām šajos darba dokumentos. Tie parāda, kāda ir mūsu pozīcija, situācija Libe komitejā attiecībā uz šo regulu. Cenšoties strādāt pie visiem dokumentiem, ņemot vērā visas idejas, Dažas no tām jau ir diezgan skaidrs. Un mēs virzīsimies priekš arī ar manu ziņojumu, un uh, to es vēlētos uh, uh iepazīstināt pirms Ziemassvētkiem, lai visiem būtu laiks pēc uh, Ziemassvētkiem un arī nākamā gada laikā to izlasīt un arī iesniegt iespējams grozījums. Jo svarīgi ir panākt vienošanos eh, aprīļa beigās Lībijas komitejā, lai uzsāktu sarunas īrijas prezidentūras laikā. Eh, tas ir mūsu paredzētais laika grafiks, un tad attiecībā uz eh, būtību viens no svarīgākajiem aspektiem, kurus mēs vēlētos panākt Mēs vēlamies, lai būtu vispārīga pieeja, mēs vēlamies eh, stiprināt individuālās tiesības, mēs arī vēlamies turpmāk eh, veicināt eh, iekšējā tirgus dimensiju un garantēt, ka datasardzības noteikumi tiek labāk īstenot, un vēl mēs arī vēlamies stiprināt globālo dimensiju. Un viens no galvenajiem aspektiem, kur mēs redzam arī attīstību, ir tas, ka mēs vēlamies uzsvērt pamata principus Mēs vēlamies eh, panākt tādu pašu um, eh, dir direktīvas aps, aptvērumu. Tur ir eh, definīcijas par personas datiem. Tas viss ir ļoti svarīgi. Iespējams, mums ir tiešām uh, jāsaskaņo šie principi ar iepriekš izmantotajiem principiem, lai paskaidrotu, ka tātad, kā tiek izmantoti dati anonīmā veidā, un, protams, ka uz to neatiecās šī aizsardzības schēma. Ir arī skaidri jānosaka, ka ir mudinājums rīkoties šīs regulas ietveros, un līdz ar to ir iespēja, ka ne visi pakalpojumi vienmēr tiek eh, veikti ar personas datu eh, palīdzību, var tikt izmantot arī anonimizāciju, var izmantot pseidonīmus. Un otra svarīgā lieta, ar kuru mēs šobrīd strādājam, ir jautājums eh, par to, kā mēs risinām juridiskā pamata jautājums. Ir skaidrs, ka ir pieprasījums pēc tā, lai būtu konsens kā pamata akmens datu apstrādēji regulas ietvaros. Mēs vēlamies, eh, lai eh, datu subjekti tiktu aizsargāti, lai viņi tiktu iesaistītu, tomēr ir jābūt pietiekamai informācijai, un tā nevar būt tikai eh, gari teksti. Šai informācijai jābūt viegli saprotamai, un ir jābūt arī tehniskiem standartiem un simboliem kas šo te piekrišanu var padarīt vienkāršāku. Attiecībā uz eh, citu juridisko pamatoju, manuprāt, jautājums par eh, likumīgām eh, interesēm. Tas nevar būt dalītais akts, kā jau citos, citā, citās jomās. Mēs to, es varu to spredīsim arī rītdien tehniskā sanāksmē ar komisiju. Deleģētie akti ir jāpārbauda. Jāpārbauda to nepieciešamību Un no mūsu puses ir skaidrs, ka mēs vēlamies, lai uh, uz jautājumiem tiek sniegts atbildes jau tagad, uh, nevis, uh, at, nevis uh, ka šis jautājums tiek atlaists uz nākotni. Un es domāju, ka vēl ir viena lieta, kuru vēlos uzsvērt. Es zinu, ka laiks ir ierobežots, tomēr es vēlētos uh, pievērst uzmanību jautājumiem par privātumu, privātumu veidiem pēc uh, noklusējuma, kā arī Eh, certifikācijas iespējām, es domāju, ka šeit mums ir tiešām jāiesaista iespējas, eh, lai datu aizsardzības iestādes varētu sniegt paskaidrojumus un būtu labāka konkurence, labākai certifikācijai Eiropā. Manuprāt, eh, vajadzība pēc tā, uh, ka uh, dalībvalstīm uh, tiek dot iespēja uh, eh, rast nāk klājā ar jaunie, uh, jauniem risinājumiem. Certifikācijas procesā ir liels potenciāls. Visas uh, pārējos aspektus uzsvērt nevar, tāpēc, ka laiks ir ierobežots. Un mēs vēlamies virzīties uz priekšu, bet uh, es tiešām vēlētos, lai jūs ilasāt šos darba dokumentus un uh, paužat savas idejas un viedokļus laicīgi, uh, jo mēs šīs regulas ēnu referenti esam šobrīd tieši strādājam eh, pie eh, ziņojuma pamat eh, aspektiem. Mēs vēlētos definēt pēc iespējas ātrāk galveno virzienu. Lai mēs šeit nesēdētu mārtā, aprīlī un sāktu visas debats no nulles, kas mums ļautu drīz panākt lēmumu. Paldies! Paldies! Eh, nu, jūs man ienīdīsiet, ja eh, nevarēsiet doties mājās pus septiņos, tādēļ lūdzu pasteiksimies. Drucas kungs, es arī centīšos izteikties pēc iespējas īsāk un sākšu ar mums tā saucamo pakotnes pieju. Mēs pie tās pieturamies. Tā attiecas uz uh, grafiku, darba metodēm. Un tāpat arī vērošu šeit citēt, uh, uh, ko Eiropas datu aizsardzības eh, dienests mums ir, mūs aicina darīt. Tātad ir jāpieņem eh, likuma noteikumi un tiem ir jābūt, jāstājas spēkā eh, to pieņemšanas datumā. Un pie tā mēs arī mēģināsim pieturēties. Dalībvalstis bieži ja izturas tā ļoti rezervēti pret direktīvu. Iepre, pašreizējā prezidentūra īpaši nevirza šo jautājumu un neatbalsta to. Mums gribētos, lai tā izrādītu vairāk iniciatīvas. Vēlos informēt šīs komitejas eh, deputātus, ka mēs eh, iesniegsim parlamenta mutisko jautājumu komisijai un padomē par šo, jau, eh, par šo tēmu un cerams, ka tā tiks iekļaut nākamās plenāras sēdes darbu kārtībā Strāsbūrā. Uh, jo mums ir eh, jāpaziņo sava nostāja un jāizdara zināms politiskais spiediens. Tas jums visi man piekritīsiet, es domāju, ka tad, kad mēs saņemsim atbildi plenārs, plenārs sesijā, tad mēs varēsim runāt tālāk, ko darīt tuvākajā nākotnē attiecībā uz direktīvu un kā eh, Eiropas parlamentam vajadzētu eh, izturēties pret šo jautājumu. Kas attiecas uz saturu, mums te ir darba dokuments, ko mēs jau jums izdalījām pirms iepriekšējās starpparlamentārās sanāksmes, kas mums bija ar dalību valstu parlamentu pārstāvjiem. Manuprāt, šī sanāksme bija ārkārtīgi veiksmīga un viedokļu apmaiņa ārkārtīgi rezultatīva. Vēlos koncentrēties uz uh, vairākiem jādājumiem, kas ir uzskaitīti arī darba dokumentā, proti uz jautājumiem, par kuriem vajadzētu vēl padiskutēt. Un pirmām kārtām tas ir tas, ka Eiropas Savienības institūcijas un aģentūras ļoti uh, neietilpst piedāvātās direktīvas uh, aptvērumā. Un tām ir liela ietekme uz datu apmaiņu uh, tiesību sargājošajā uh, sek, uh, noz, eh, jomā. Otrakārt, tas, tas to varētu saukt par laika aspektu. Komisija piedāvā pārstrādāt tiesību aktus politiskās un tiesu sadarbības jomā trīs gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā. Manuprāt, praktiski tas nozīmē daudz vairāk nekā trīs gadus. Uh, lai sasniegtu vienotu standārtu līmeni visā Eiropas Savienībā. Jo šādi vienoti standarti nepastāvēs vismaz sešus gadus, un šāds, šāds uh, periods mums nav pieņemams. Nākamais, par ko mums vajadzētu vēl diskutēt, ir vairāki izņēmumi tiem principiem, kurus mēs esam piedāvājuši. Datu aizsardzība ir pamat tiesību daļa, un tādēļ mums ir jāpieturas pie tā, ka jebkurš izņēmums eh, ir ļoti rūpīgi jāpamato. Un tām nevajadzētu kļūt par noteikumu kā tādu, ka ir pieļaujami šādi izņēmumi. Tad ir arī problēmas ar regulu, ar atsevišķām definīcijām, jo tām ir jābūt daudz skaidrākām. Piemēram, eh, datu saglabāšana, pārskatāmība, datu atjaunināšana, ko nozīmē eh, adekvāts eh, un tā tālāk. Tātad šie termini vēl ir eh, tur jā, jāapspriež. Tāpat nav izvērtēšanas mehānisma attiecībā uz proporcionalitāti un nepieciešamību Tāpat nav arī skaidras definīcijas par profilēšanu. Es domāju, ka jūs visi man piekritīsiet, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs elements. Attiecībā uz datu pārsūtīšanu uz trešajām valstīm šeit uh, šeit, šeit eh, aizsardzības mehānismi ir pārāk vāji un netiek nodrošināta pietiekama datu aizsardzība. Un pēdējais, taču nemaz svarīgākais, datu aizsardzības datuma eh, dienestam, dienestā eh, da, pienākumi nav pietiekami precīzi formulēti. Tātad visi, š, tātad uz, mums vajadzētu strādāt pie eh, šiem jautājumiem tuvākajā nākotnē un es jums ziņošu, kāds ir progress šajā jomā. Jūs arī varat piedāvāt grozījumus lai uzlabotu aizsardzības standartus līdz regulas līmenim. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, saka priekšsēdētāji. Nākamā Lubājevas kundze no Eiropas komisijas. Pārts jums. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos ļoti īsi. Pirmām kārtām mēs priecājamies, ka ir šāds darba dokuments referentā prezentētais darba dokuments. Mēs ļoti cieši sadarbojamies ar parlamentu un mēs turpināsim šo sadarbību. Runājot par uh, laika grafikiem, arī mēs atbalstām priekšlikumu, ko izteica parlaments attiecībā uz laika grafiku. Mēs mēģinam izmantot uh, vienotu pieeju Un mēs arī sapratām, protams, ka šāds eh, laika grafiks ir ļoti ambiciozs. Eh, tagad par saturu. Jūs te minējāt vairākus eh, problemātiskus aspektus. Pirmām kārtām Albrehta kungs, kunga pieminētais. Tad runājot par galvenajiem principiem un definīciju precizēšanu, mēs ļoti vēlētos eh, eh, sadarboties ar jums un rast um, un izdomāt labākus formulējumus. Kas attiecas uz individu tiesību aizstāvēšanu un noteikumu apvienošanu, tad mēs labprāt aplūkosim, iepazīsimies ar jūsu piedāvāto tekstu. Gan parlamentā, gan padomē mēs uh, uzskatām, mēs uh, esam gatavi uzklausīt visus risinājumus, kas uh, varbūt varētu pēc iespējas samazināt administratīvo slogu, ko jā, ko, ar ko jāsaskaras MVU. No nu, otras puses, tas nenozīmē, ka, ka nepastāvēs tādi kontrolas mehānismi, ir ārkārtīgi svarīgi, lai tiktu ievērot noteikti pienākumi un saistības. Runājot par īst, deleģēto aktu īstenošanu, uh, es eh, atbalstu piedāvātos kritērijus, no kuras eh, piedāvājas referents. Mēs eh, iepazīsimies ar šiem kritērijiem un deleģēto aktu priekšlikumiem, un tad izvērtēsim tos uz kritēriju, vadoties pēc kritērijiem. Uh, ir ārkārtīgi svarīgi tomēr saglabāt zināmus eh, manevrēšanas iespējas šajā regulā. Par direktīvu mēs atbalstām referenta pieeju. Tad mēs atbalstām šo pakotnes pieeju. Mēs to esam atbalstījuši jau no paša sākuma, tāpat arī piekrītam, ka būtu jāpārskata definīcijas. Jūs pieminējāt vairākus šādus strīdīgus aspektus. Mēs labprāt sadarbosimies ar referentiem, lai uzlabotu šo tekstu un eh, rastu veiksmīgu risinājumu pastāvošajām problēmām. Tāpat eh, vienlaikus paturot prātā, ka mēs vēlamies Uh, uzlabot individu tiesību aizsardzību. Un kā referents jau minēja, mums ir, mums ir uh, jāskolīdz tām, lai iekšējā tirgus dimensija datu aizsardzības kontekstā tiktu nostiprināta. Paldies, saka priekšsēdētāji. Nākamais runās Kipras prezidentūras pārstāvis un Andrēl kungs. Paldies, priekšsēdētāji, kā ļāvāt man izteikties. Tā ir iespēja informēt komiteju par pašreizējo situāciju attiecībā uz personas datu aizsardzības tiesību aktu paketi par uh, direktīvas un regulas projektiem. Tad, ko līdz šim ir paveikusi Kīpras prezidentūra? Kopš pēdējās mūsu reizes, kad mēs uzstājāmies Lībi komitejā, tad es runāšu par eh, plānošanu, un par nesnējo sanāksmi decembrī. 12. oktobrī eh, prezidentūra organizēja pirmo sanāksmi, un šajā sanāksmē mēs runājām par horizontālajiem jautājumiem, kurus mēs iekļāvām darba kārtībā. Eh, neoficiālajā eh, padomes sanāksmē Nikosijā jūlijā. Mēs turpinājām par to runāt arī 27. un 28. oktobrī, kad mums bija sanāksme ar ekspertiem. Mēs eh, izgājām caur šiem dokumentiem eh, pantu pēc panta un nokļuvām līdz 39. punktam. Um, es ieteiktu, ka runājot par deleģētajiem un īstenošanas aktiem, eh, būtu jānodrošina saskaņotība starp šiem aktiem, jo ļoti bieži daudzi akti tika, eh, tika uzskatīti pār, pārāk par pārspīlētiem un nepamatotiem attiecībā uz konkrētiem pantiem. Dalībvalstis eh, eh, Uh, atbalstiet to izmantošanu. Daudzos gadījumos tomēr attiecībā uz vairākumu no tiem dalībvalstis pauda bāžas, ka tiks īstenoti šie īstenošanas akti un vai tie atbildīs līguma noteikumiem. Vienlaikus uh, uh, mēs iekļāvām to ministru sanāksmē laikā, kas notika. Uh, Eh, decembrī, un ir kāds eh, svarīgs elements, kurim vēlos pievērst uzmanību gan tehniskā, gan politiskā līmenī. Luksemburgas sanāksmes laikā komisija pauda gatavību samazināt deleģēto aktu īpatsvaru. Tas varētu būt pat līdz, samazinājums līdz 40%. Tomēr, kā jau es minēju, uh, tas uh, varētu notikt tikai pēc konstruktīvām diskusijām un dialogu, jo tas būtu tāds kompromiss risinājums. Tāpat man arī ir jāatzīmē uh, Luksemburgas padomas, uh, sanāk, padomas laikā vairākas delegācijas pauda bažas par regulas projektu un to, ka tā varētu būt direktīva, nevis regula. Kipras prezidentūra, pamatojoties uz diskusijām par horizontālajiem jautājumiem, um, deleģētajiem aktiem, izstrādāja dokumentu, kurš tika izsūtīts dalībvalstīm, un par to mēs diskutēsim nākamnedēļ, 13. novembrī, eh, otrajā prezidentūras draugu sanāksmē. Mūsu galvenais mērķis ir, ir uh, prezentēt rezultātus Koreper sanāksmē decembrī un izstrādāt otru dokumentu, kas balstīsies uz uh, gūtajām atziņām un viedokļiem. Kad mēs būsim saņēmuši arī uh, atbildes no dalību valstīm. Tāpat arī 14. un 15. novembrī notiks sanāksme par datosardzības jautājumiem, un te mēs varēsim paturpināt uh, šo diskusiju. Otrais dokuments uh, būs arī par administratīvo slogu un Eh, to prezentēs, ko, tas tiks prezentēts Koreper Kano eh, sanāksmē decembrī. Mēs darbosimies ļoti konstruktīvā veidā, kā mēs to esam darījuši jau kopš savas prezidentūras eh, sākuma. Mēs sadarbosimies ar dalību valstīm, Eiropas parlamentu, komisiju, lai nākamā prezidentūra varētu turpināt un, uh, savu darbu, pastoties šiem veiksmīgiem rezultātiem. Un visbeidzot, Kaila kungs no juridiskā dienesta. Un, ja varbūt kāds vēlas eh, izteikt savus komentārus, tad eh, jūs varat pieteikties. Kajolas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Centīšos izteikties īsi, protams. Man ir jārunā par uh, datu uh, par regulas projekta, un es koncentrēšos uz diviem jautājumiem - saistības starp uh, regulas projektu un valstu likumiem, un otrais uh, - deleģēto aktu jautājums, kas attiecas uz pirmo saistību starp uh, saistību ar valstu tiesību aktiem, tad šī saikne ir jāanalizē attiecībā uz juridisko pamatu un priekšlikuma mērķiem, kā arī ņemot vērā juridisko instrumentu izvēli. Uh, regulas projekts ir balstīts uz līguma par Eiropas Savienības darbību 16. pantu otro punktu, kam ir divējāds mērķis. No vienas puses individa pamatiesība aizsardzība attiecībā uz personas datu aizsardzību, un no otras puses ierobežojumu novēršana attiecībā uz eh, brīvu datu apritis Eiropas Savienībā. Kopš tā kā komisija ir izvēlējusies regulu kā juridisku instrumentu, un ja šī regula tiks pieņemta, tad manevrēšanas iespējas nacionālajiem tiesību aktiem šajā jomā eh, tiks sašaurinātas, salīdzinājumā ar pasriežējo situāciju. No otras puses, eh, nav izslēgts, ka tā nodrošinās papildu manevrēšanas iespējas, pat regulas gadījumā, jo tad e, būs iespējams e, izmantot atrunas, ieviest atrunas. Tomēr šiem noteikumiem jābūt ierobežotiem, un tās nedrīkst būt pretrunā ar uh, likumdošanas aktu kā tādu. Konkrētajā gadījumā tie, valstu īstenotajiem pasākum, valstu īstenotajiem pasākumi nedrīkst uh, ierobežot brīvu datu, personas datu aprīti Eiropas Savienībā, kas attiecas uz interpretāciju. Uh, Eh, tad tiks izteiciena, izteiciena within the limits of this regulation interpretācija. Tas neļauj dalību valstīm pieņemt noteikumus, kas eh, ļautu atkāpties no regulas. Vēlos arī uzsvērt, ka no pamatiesību viedokļa šīs formulējums ir neitrāls, jo tā vienīgais mēķis ir nodrošināt atbilstību, eh, eh, valstu tiesību aktu atbilstību regulai, kas attiecas uz eh, atsevi, atsevišķu noteikumu paplašināšanu, kas ir iekļauti priekšlikuma 9. nodaļā attiecībā uz konkrētām datu apstrādes situācijām. Šāds, šāds grozījums ir iespējams. Tomēr šādiem noteikumiem E, šādi noteikums drīkst izmantot tikai tādās nozerēs, kur e, ir nepieciešams ieviest konkrētus e, nacionālos noteikumus, kur tie būtu pamatoti. Šādiem noteikumiem arī jāatbilst akta mērķim, kas nozīmē, ka tam nevajadzētu radīt papildus šķēršļus brīvai personas datu apritei. Viens no jautājumiem ir iespējam, Eh, grozījumu ieviešana, kas ļautu dalību valstīm pieņemt stingrākus nacionālos noteikumus eh, datu aiz, personas datu aizsardzības jomā, eh, kas būtu kā atkāpe no regulas projekta. Tas, tas varētu būt pretrunā ar priešlikuma mērķi un varētu radīt daudz lielāku juridisko nenoteiktību. Uh, vēlos uzsvērt, ka ir iespējams, dažreiz pat tas ir nepieciešams, lai būtu lielākas manevrēšanas iespējas eh, nacionālo tiesību aktu ietveros, eh, eh, tomēr šādiem nacionālajiem noteikumiem nevajadzētu radīt papildu ierobežojumus brīvai personas datu apritēji Eiropas Savienībā. Turklāt ja atsevišķi grozījumi tiktu pieņemti, tad dalību valstīm būtu ļoti plašas iespējas eh, šīs Eiropas Savienības akta īstenošanā. Un šajā gadījumā juridiskā, vajadzētu varbūt eh, izvēlēties citu juridisko instrumentu. Tātad regula vairs nebūtu piemērots instruments un varbūt to vajadzētu aizstāt ar direktīvu. Uh, Un tagad es pārēju pie otrās juridiskā atzinuma daļas, kas attiecas uz deleģētajiem aktiem. Tā kā komisija ir piedāvājusi lielu skaitu deleģēto aktu attiecībā uz šo uh, regulas projektu, juridiskajiem dienestam tika lūgts izvērtēt, vai eh, šie deleģētie akti uh, būtu pretrunā ar piedāvātās regulas svarīgajiem elementiem. Uh, saskaņā ar līgumiem un tiesu, ties, Eh, eh, tiesas praksi, eh, ja ir runa par svarīgiem elementiem, tad vi, tie vienmēr ir jāizskata leģislatīvo aktu ietvaros, un te deleģēšana nav iespējama. Tādēļ ir svarīgi dis, diferencēt, kad ir runa par svarīgiem un nesvarīgiem leģis, likumdošanas akta elementiem šajā kontekstā. mēs varam mācīties no pastāvošās tiesu prakses, kāda pastāvēja pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Un šajā tiesu praksē tiesa ir definējusi svarīgus elementus kā tādus, kas kas nodrošina konkrētas pamatvadlīnijas kopienas politikā. Nesen iztiesātajā lietā eh, tiesa, eh, eh, tiesa ir piedāvājis papildu skaidrojumu terminam pamata elementi un šādos, jā, tik, varētu tikt pārkāptas indivīda tiesības. Kailis kungs Vai jūs lūdzu varētu uh, pabeigt savu prezentāciju? Tātad. Noteiktu uh, regulas noteikumu uh, gadījumā likumdevēja, likumdevējs var noteikt, kuri, kuri atbilst eh, tā saucamajai nesvarīgo elementu definīcijai, un tādēļ eh, te varētu izmantot deleģētos aktus. Eh, Kajolas kungs, lūdzu, pabeidziet prezentāciju. Jā, tas arī viss, to es gribēju teikt, un par vispārējo saprašanos, tātad mums bija divu man, mēnešu periods, un uh, likumdevējs ir tas, kurš pieņem lēmumu šajā periodā. Un tātad šajā peri šī perioda laikā jūs varat pieņemt vajadzīgos lēmumus. Paldies, saka priekšsēdētāji. Man četri kolēģi ir pieteikušies komentāriem. Lūdzu, Vasa kungs. Cunīst, um... paldies. Es vēlētos pirmkārt norādīt to, ka esmu ļoti apmierināts ar mūsu sadarbību. Jā, ja mēs tiešām arī šajā tam sakātosim un smāk vai vienā vai otrā veidā, iespējams, ka mēs varētu to arī droši vien kaut kādā veidā pārsteidzināt, bet katrā ziņā es domāju, ka šeit nevajag lietas sasteigt. Katrā ziņā šeit arī vēlos slavēt komisiju. Atskatoties 16. oktobra paziņojumu presē, tas katrā ziņā ir precīzi atsauc un parāda, ka komisija var būt arī elastīga. Un šeit vajadzēs arī pēc atsevišķiem punktiem vēl cieši piestrādāt. Bet katrā ziņā arī te mēs elastīgi droši vien varēsim visas puses piestrādāt. Nu, tad vēl par dažām lietām regulā, ko vēlamies precizēt vienā vai otrā veidā. Tātad mums ir jāprecizē atsevišķās jomās, tātad tiesības arī būt aizmirstām, jautājums par arī tālāko kriminālvēršanas nodošanu, tālāk par procesiem un visu to visu ir jautājumi iekļauti. Uh, Un tas tā tiek arī virzīts tālāk, tā ka tas ir labs pamats, lai strādātu tālāk. Un vēl pašai pieprasījumu padomē tieši par direktīvu. Pareizi, ka arī šeit tā varētu to veidot kā tiesību formu, un mēs vēlētos, lai padomu šo tam tomēr aktīvāk virza. Un mēs arī ļoti ceram, ka padome nedomās tikai visu laiku par problēmām, bet arī jau skatīs, kādi ir iespējami risinājumi. Tieši tādēļ būtu tiešām apsveicami, ja mēs varētu sasties pie viena galda, jo galu galā parlaments ir atvērts, komisija ir atvērta šādai pieejai, un mēs tagad sagaidām, ka pātomi arī pieslēgsies un arī aktīvāk darbosies. Paldies! Ernsta kundze, lūdzu. Paldies! Referentiem. Katrā ziņā es domāju, ka vīrieši paveikuši ļoti nopietnu darbu. Un arī darba dokumenti apliecina to, ka tiek apkopot ličinē daudzās diskusijas. Tomēr padomu vēl ar vienu izpanās kritiku. Tieši tāpēc es uzskatu, ka ir pareizi arī jānorāda uz nepilnībām un kļūdām. Es domāju, ka mums te jāuzspiež uz zinām laiku lai šo laiku pilnībā arī izmantotu, kas ir mūsu rīcībā. Iesvaldība var norādīt padomus virzienā. Mēs tad nevaram visus jautājumus precizēt, ja mēs neiegūsim skaidrību par šīm abām paketēm. Labi, mēs varam ilgi tur arī runāt par uh, pasažieru datiem un personas datiem tam līdzīgi, bet ja mums nav skaidrības, kādi ir šie pamatprincipi par datu aizsardzības jautājumiem šajās jomās, tad mēs šos jautājumus nekad nevarēsim pieņemt. Neko mēs konkrēti nevarēsim izlemt. Par to runāt citu, un es arī to vēlreiz vēlos aktualizēt. Ja arī par savām problēmām esam vairākas reizes pagājušo nedēļu laikā runājuši. Tas, ko teica abi referenti kā aģentūras un arī jautājumi par darba ņēmēju datiem. Šādā veidā, kad tas tiek formulēts, regulas ietvaros, ka jāpanāk konkrēti noteikumi, nu vai tas formulējums ir īsti pieņemams, nezinu, vai tas pietiek. Tāpat arī par standartiem. Vienā paketā ir vieni standarti, otrā ir citi standarti. Es nezinu, vai man tas liekas neīsti, neiespējami tā to mēs strādāt tālāk. Mums ir jāskatās, protams, katrā ziņā, kur ir iespējami vislielākais kaitējums. Un īpaši, ja lietas tiek sasteigts un netiek atrisināts konflikts, arī tiesību ziņā. Skatoties arī konkrēti šeit uz juridiskā dienas atzinumu, uz atsevišķiem atsaucus pantiem, nu, katrā ziņā te ir, es tagad viss nekavēšos, bet tas man satrauc. Par trešajām valstīm man vispār arī šeit jaunas par arī samērīgumu principiem un arī nolēmumiem. Vēlāk tas tiek parakstīts un izrādās, ka nekāda īsta aizsardzība jau nav nodrošināta datiem, un par to mums nu, būtu skaidri visiem jāvienojas. Tālāk vēl par deleģētajiem tiesību aktiem. Tas ir ļoti labi tā, un es vēlos arī paplašīt, norādīt, ka es gribētu dzirdēt, kā jūs tiešām varam definēt, kas ir būtiskā likumdošanas daļa, kas ir arī šeit šie būtiskie elementi. Būtiskie elementi ir ļoti labi, bet to vajadzētu precizēt, kāds nozīmē. Paldies! Krats Pilkuns tālāk. Paldies priekšsādātāji! Es jau izteicos vairākas reizes par šo jautājumu, arī par datu aizsardzību, un paldies par šo lielisko iespēju un lielisko sadarbību. Mums jānosaka tiesiskā skaidrība, noteiktība. Ja mēs vēlamies arī panākt šo regulu, tad jānosaka skaidra īstenošana. Un šodien ir divi lieli jautājumi, kurus mēs skatījām. Viens ir par bērniem, un otrs arī par publisko pieejamību, jeb sabiedrisko pieejamību šiem dokumentiem. Tāpēc mums ir jānosaka precīzi noteikumi, precīzi ierobežojumi. Un man interesē, lai mēs, protams, arī nosakām konkrētas normas par bērniem, tad tomēr nekādā veidā tas tiek neprecizēts, kas notiek ar bērniem, kas sasnieguši vairāk nekā 13 gadus. Un dažkārt man liekas, ka mums ir jāspēj precizēt un lietas vienkāršot, un nosakot konkrētas normas tieši bērniem, kas ir vecāki par 13 gadiem. Vai nu mēs pieprasām tādu arī cimšanas certifikātu vai apliecību. Mm, katrā ziņā šeit ir bērniem arī šeit piekrišanas tiesības. Uh, nevis vienkārši, ka sasteigt ievāk ķekcīt un pasaka, viss sapratāt, sapratām, neko nesaprat. Nu, katrā ziņā tur ir jāskatās par piekļuvi publiskiem dokumentiem. Tātad datu aizsardzība nedrīkst kādā ziņā ierobežot ļoti būtisko principu, kas sabiedrībai tiesības piekļūt dokumentiem. Paldies! Tas bija apsveicami īsi, Paldies! Citi kolēģi vēlas vēl izteikties? Nu labi, tad es kā ēnu referentu pati izteikšos. Lūdzu, tad jūs eh, vērojat pulksteni, tad es pat uzstīšu āmurīt pēc divām minūtēm. Nu, labi, tā kā es atbalstu, protams, katrā ziņā šeit pakets pieeju, lai gan es būtu vēlējusies, lai tiktu izveidots vienots instruments. Es zinu, ka tā ir izveidots divas paketes, un es zinu, ka direktīvai ir pakļaut riskam, ka tā vispār netiks arī pieņemt šādā formātā, vai arī tā kļūst daudz vājāk instrumentu nekā regula. Es zinu, ka padomi apzināti to visu kavē, pat ne tikai kavē, bet atsevišķas dalībvalsts vēlas panākt, ka, ka tas ir vispār. Šeit arī par īstenošanu saistītos daļu to novirzīt uz direktīvu, nevis uz regulu. Lai gan mēs vēlamies noteikt precīzi noteikumus par to, kā arī tiek arī skaidri atrunāts, jo galu galā valsts iestāde šobrīd dara to, ko viņas grib. Tāpēc šobrīd es atbalstu paketi un es absolūti piekrītu Anstas kundzei. Ja kādi tālākie priekšlikumi par policijas un tieslietu sadarbību, ka mēs to varētu atbalstīt tikai tad, ja padome atbalsta direktīvu. Mēs nebalsosim ne par ko citu, ja tā nesanāks šāda pieeja. Tāpat es domāju, ka mums būtu absolūti jāpieturas pie laika grafika. Un visbeidzot, precīzi par regulu. Atsevišķas daļas, manuprāt, vēl varētu būt elastīgāks, un mums būtu jāpanāk daudz tāda pieeja balstīt uz risku. Tas ir būt arī pašu Mm, gan uzņēmēju vārdā, gan arī pilsoņu vārdā. Nekā 8 sekundes ietaupīju. Vēl vēl kāds cits vēlas izteikties? Labi, tad vēlas būs komisijai, lai viņi varētu atbildēt uz šiem jautājumiem, kas tika uzdot. Un tad došu vārdu referentiem. Paldies priekšsarētājiem. Pirmkārt, tas, ko jūs arī teicāt, mēs redzam, ka tiešām Šobrīd mēs varam rēķināt vislielu parlamentu atbalstu piedāvātajam komisijas priekšlikumam daudzos jautājumos. Un galvenais, ko mēs vēlamies pateikt, un ko arī jūs, kā parlaments, sakat, ka esat gatavi arī ļoti konstruktīvā gaisotnē strādāt. Kā viens no likumdevējiem. Mēs šo jautājumu, protams, virzam arī dalībvalstīm un padomē, un tagad es arī to pašu saku jums. tiek eh, no jūsu puses, mēs dzirdam arī konstruktīvus priekšlikumus, un mēs tos labprāt dzirdam, un tāpat arī esam saņemuši signālu par to. Mēs jau dodam signālu, ka. Jāskatās arī precīzi delģētie akti. Mums ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu izmantot delģētos aktus, lai atrisinātu precīzi aktuālas problēmas. Tā kā domāju, šodienas dialogu pamat mēs arī varam teikt, ka jā, dialogu nepieciešama, lai atrastu straujas risinājums. Tālāk vēl pats višķiem jautājumiem, piemēram. Jautājums par bērniem, kā Kratis kundze norādīja. Jā, mēs esam noteikuši 13 gadus bērniem, un mēs esam gatavi arī šo jautājumu pārskatīt, paskatīties uz citām iespējām. Vēlos pievērst jūsu uzmanību jautājumam, Ja šis jautājums tiek tehniski, ir sarežģīts un jāskatās, kādu risinājumu varētu atrast. Tad principā esam gatavi, protams, tam piesarties. Un nodrošināt reiz arī publisko pieeju dokumentiem. Par ko jūs runājāt? Un tad vēl par jūsu komentāru priekšsēdētāju par to, kas notiek atsevišķās dalībvalstīs, kas vēlas drīzāk direktīvnīs um, uh, stingrāks noteikums, ka to arī pieprasa tāda valsts iestādes un kādās ņem mēs to neatbalstām. Jāmeklē risinājums, jāmeklē elastīgi pieeja, un lai līdzsakus tad arī direktīvai mēs piedāvātu arī konkrēts risinājums arī šai problēmai. Par risku pieju mēs balstāmies uz šo uz riskiem bāzētas pieejas mm, virzīšanu, kas arī atspoguļo šeit priekšlikuma tekstā, svarīgākais aspekts ir tāds, ka tam visam jābūt ļoti vienkāršam. kas, protams, mums arī liktu. Lai nepārspīlējam, ja mēs pieprasām riskus novērtēt katram uh, mazajam arī uzņēmumam, tad viņi, protams, tie riski būtu ļoti ierobežoti. Savukārt riska arī šī bāzētā pieeja atspoguļos likumdošanā, un mums jāskatās vēl ir papildus elementi, kas varētu stiprināt. Par tālāko laiku grafiku. Jūs sacījāt, ka jūs atbalstāt, es vēlos pievērst jūsu uzmanību kādam nozīmīgam izaicinājumam reizēm mēs arī būsim gatavi ar jums sadarboties, lai panāktu šādu politisko pieju. Jau īrijas prezidents beigās. Paldies! Es vēlos varbūt atgriezties pie jautājuma, ko uzdevā Kratsa Bilkundze par datu aizsardzību un piekļuvi dokumentiem. Vai jūs atbildējat šo jautājumu? Jā. Vai padom Prezidentūra vēlas kaut ko teikt? Nē, nu labi. Nu, tad dosim vārdu referentiem. Varbūt apgriezti, varbūt tad. Paldies, Sofija. Man nav daudz, kas piebilstams. Vēlos tikai teikt, ka esmu tiešām pateicīgs par to, kā Anā bija manā pusē attiecībā uz pakotnes eh, pieejas aizstāvību. Un arī to, ka varējām radīt eh, skaidrs politisks vēstījums ir labi, ja ir kāda balss, kas ir svaļ, skaļāka. Tikai vēlējos paskaidrot vienu lietu attiecībā uz komisiju, lai nebūtu kādu pārpratumu. Es vēlētos vēlreiz uzsvērt e, to, ka sadarbība ar komisiju e, tiešām ir bijusi izcila pie šiem jautājumiem. Es vēlos vēlreiz pateikties e, par to. Esmu priecīgs par to, ka mums ir vien, vienāda pieeja arī attiecībā uz pakotni un to, kādai vajadzētu būt direktīvas nākotnēji. Vēlos arī paskaidrot, ka e, visi jautājumi, kas ir uzdoti, tā nav nekāda kritika, tieši pretēji, mūsuprāt, tādā veidā komisija ir devusi iespēju oficiāli paskaidrot un uzsvērt uh, pozīciju, um, tātad to, kāda būs Strasbūras plenārsēdē. Paldies! Albrecht kungs, lūdzu. <clears throat> Paldies! Pavisam īsi daži vārdi par direktīvu. Tā kā esmu arī ēnu referents, tad, manuprāt, ir ļoti svarīgi vēlreiz uzsvērt, ka mēs plānojam uh, ietveru datu aizsardzībai, un mēs uh, pieprasām nākt klajā ar minimāliem standartiem attiecībā uz datu uh, aizsardzību policijas un tieslietu sektorā. Tas ir tas, ko mēs uh, pieprasām, un mēs arī strādāsim kopā, izrādāsim no mūsu puses priešlikumu lai varētu vest sarunas ar padomu. Un es tiešām nedomāju, ka mums ir jārunā par kaut kādām iespējamībām. Šobrīd uh, ir skaidra prasība nāk klajā ar rezultātiem, ar pašu direktīvu. Un, protams, ka gal galā ir arī, eh, tas ir vajadzīgs, tāpēc, ka mums ir eh, priekšsakumi, kā piemēram Eiropas izmeklēšanas orders, kur mums arī ir jāved sarunas un ar citiem uh, dokumentiem, kā apmaiņa in, in, informāciju, vismaz mana grupa uzskata, ka minimālie standarti, kas ir noteikti direktīvā attiecībā uz datu aizsardzību, tie ir nepieciešami, tiem tur ir jābūt, pirms mēs uh, pieņemam papildus pasākums attiecībā uz informācijas apmaiņu. Tas bija tikai par eh, direktīvu no mūsu grupas eh, puses. Tad attiecībā uz eh, regulu vēlos pateikties kolēģiem, kur pauž savu viedokli, jo sevišķi, kur acis kundzei jūsu ierosinājums attiecībā uz bērniem, arī es par to biju domājis kā par svarīgu aspektu, kā arī pieeja uh, dokumentiem. Es tiešām to vēlētos uh, iekļaut pašā darbā. Man ir tāds iespējas, ka daudzās dalībvalstīs pie uh, valsts dokumentiem ir uh, medaļas otra puse. Un ir jādod skaidra atsauce šajā regulā. Un tādā veidā arī jādod iespēja datu aizsardzības iestādēm risināt uh, šos divus jautājumus kopīgi. Tad vēl attiecībā uz bērnu datu aizsardzību es domāju, ka Mēs izveidosim atsauci uz eh, bērniem, eh, kuri vecāki par 13 gadiem, attiecībā uz profilēšanu. Tomēr būtu labi, ja tiktu iekļauts arī kaut kas eh, saistībā ar piekrišanu un informētu piekrišanu, jo sevišķi saistībā ar bērniem. Paldies! Paldies! Eh, ziņojuma projekta prezentācija ir paredzēta Libes eh, sanāksmē 17. un 18. decembrī. Tāda kā Ziemassvētku dāvana. Eh, gal galā esam beiguši sanāksmi ātrāk. Atvainojos. Es tiešām domāju, varbūt rītdien mēs esam atguvuši šīs astoņas minūtes. Paldies par jūsu pacietību. Tiekamies rītdien.